Okay. Dear colleagues, good morning. Uh. Godātie kolēģi, labrīt! Visam ātri gribētu, lai mēs apstiprinām darba kārtību. Paldies! Nu, un, protams, vēlos mūsu vidū no sirds sveikt Eirogrupas priekšādātāju Jerunu Daisalblūmu. Par, uh, kurš ir eh, šeit regulāri bijis pie mums, lai vestu dialogu par likumdošanas aktiem, tā kā tas paredzēts. Bet nu šodien tas, ka viņš ir šeit, man dod iespēju viņam pateikties. Pateikties un, nu, pat nolikt galvu jūsu priekšā par visu to svarīgo darbu, lomu, ko esat spēlējis šajos piecos gados, vadīdams Eiro grupu. Jūs esat bijis spēcīgs, spējīgs, priekšsādātājs Eiropa grupā devis milzu ieguldījumu, svarīgu lēmumu pieņemšanā. Un it īpaši vēlos atzīmēt to, cik lielā mērā jūs esat veiksmīgi spējis vadīt ļoti sarežģītās diskusijas par Grieķiju, kas savukārt. Mm, ļāva saglabāt eirozonas vienotību un saliedētību. Tie ir sasniegumi, kas mm, ir un paliks. Tie ir svarīgi elementi, ko, mm, nu, kas, nu, lūk, šādi atspoguļos jūs lielisko eiropeisko personību. Paldies par paveikto darbu. Un liels paldies arī par lielisko sadarbību, ko īstenojāt ar Eiropas parlamentu. Protams, ka šī sanāksme ir ļoti konkrētu darba kārtību. Bet vispirmām kārtām tomēr vēlos arī apsveikt jauno eiro grupas priekšsādātāju Senteno kungu, kas, kā jūs zinat, nu pat ir iecelts šai amatā un savus darba pienākumus sāks pildīt janvārī. Tāpat arī nu, ar nepacietību gaidām iespēju turpināt labo sadarbību ar viņu un iespējams iespēju apspriest, kā uzlabot sadarbību starp Eirogrupu un Eiropas parlamentu. Šodien sanāksmē izmantāsim šo iespēju, lai apspriestu 2017. gada katrai valstī izstrādāto rekomendāciju apspriešanu. Uh, un tāpat arī pārskatus par 2011. gadu. Tāpat arī zinām, ka vakar komisija publiskoja ļoti svarīgu pakotni ar mēriem un pasākumiem eh, savā paziņojumā par monetārās savienības nākotni. nu, gan mums, gan jums, tācīm redzot, būs tad papildus iespēja vēl to visu apspriest, vai nu tagad man jāiesaistās detaļās par šo visu pakotni runājot, jo mēs šobrīd esam šeit, lai uzklausītu Daisalblūmu kungu, bet, nu, protams, ka vakardien tas bija svarīgs pavērsiena punkts tālākajā procesā ceļā uz monetārā savienības padziļināšanu. Jērun, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji! Liels paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Tiešām ārkārtīgi liels prieks būt šeit atkal Ekonu komitejā. Un turpināt mūsu ekonomikas dialogu. Godātie deputāti, es runāšu par politikas izaicinājumiem, bet, protams, ka iesākumā vēlos runāt par kopējo ekonomikas situāciju. Tiekoties šodien Eirozonas ekonomika ir labā formā, kas aizsākās kā pavisam trausla atgošanās 2013. 13. gadā, kur bija daudz dažādu negatīvu risku, ir pamazām izvērsies par tādu pamatīgu ekonomiku ekspansiju. 18 um, gada ceturkšņi pēc kārtas ir bijuši pozitīvi izaugsmē un piedāvājuši plašus pamatus IKP izaugsmē. Tas eh, ļāvis spēcināt paļaušanos uz ekonomiku, tas ir savukārt pozitīvi ietekmējis investors un patērētājs visā ekonomikas reģionā. Eiropas komisijas rudens prognozes apliecina, ka šīs labās ekonomikas prognozes eh, ir spēkā arī uz gaidāmajiem gadiem. Nu, protams, tas ir milzīgs pavērsiens, īpaši atskatāmies uz šī gadu desmita sākot sākumu gadiem, vismaz tiem gadiem, kad es kļuvu par Eiro grupas priekšādātāju. Tobrīd visa eirozona un tās, nu, pat nedalāmība tika faktiski pakļauta riskam. Jā, protams, ka eirozona ir guvusi priekšrocības, nu, no nu, dažādiem citiem pasākumiem, nu, kā piemēram monetārās politikas mēriem, bet es domāju, ka tas nācis kā rezultāts arī ļoti grūtajiem pasākumiem, ko pieņēmām mēs Eirozonas līmenī, it īpaši konkrētās dalību valstīs. Atrisinot virkni struktūru problēmu, tas, protams, nav nācies viegli, tas mm, prasīs dažādas sociālas um, izmaksas arī politiski, bet ekonomikas izaugsmē šķiet šobrīd nu, šis darbs sāk nest augļus mūsu valstīs. Un šai ziņā es vēlos teikt paldies Grieķijai. Kopš stabilitātes mehānismu trešās programmas aizsākšanas, tātad ESM, kas notika 15. gada augustā, Grieķija ir izveidojusi iespaidīgu un plašu virkni ar plašām politikas reformām attiecībā uz valsts finansējumu, administrāciju, sociālās labklājības sistēmu, tā ir modernizējusi darba un preču tirgus. Protams, ka darba priekšā vēl joprojām ir daudz, bet arī šeit, šai gadījumā, Grieķija ir tiešām šo tendenci griezus uz otru pusi, gan politiski, gan ekonomiski, un virzās uz gaišo pusi. Tā rezultātā mēs varējām pozitīvā kārtā noslēgt trešo pārskata posmu. Kā jūs zinat, tad iestādēm, iestādes ir nonākuši pierēģiņu līmeņa vienošanās par atjaunotu politikas nosacījumu izstrādi, un Grieķija šobrīd drīzāk pievēršas virknei um, sarakstā iekļauto rīcību īstenošanu Lielākā daļa šo pasākumu tiks pat īstenot jau līdz Ziemassvētkiem, daļa janvārī vismaz, kā man informē. Un, ja tas viss tad atbilstīgi arī risināsies, tad Eiro grupai savā nākamajā sanāksmē 22. janvārī būs iespēja um, pieņemt oficiālus lēmumus, kas ļautu mm, pārskaitīt nākamo ESM finansējumu daļu. Eirogrupa turklāt šī gada jūnijā vienojās um, pabeidzot trešā pārskata posmu 2018. gada sākumā, sakt tātad tehnisko darbu, tālāk darbu pie parāda pasā mēriem, kas tiek izstrādāti. Tur ir tādi virkne īstermiņu parādu pasākumu, lai samazinātu izdevumus, kas saistīti ar šo Grieķijai piešķirto finansējumu. Tālāks darbs aizsāksies janvārī lai mēs varētu atbalstīt Grieķijas atgošanos un pārliecināties, ka arī vidējā termiņā Grieķija spēja pārvaldīt savus parādus slogu un um, spēja nokārtot ar to saistītās apkalpošanas maksas. Es domāju, ka tas viss ir ļoti pozitīvi. Uh, šādā veidā mm, Grieķija gatavojas iespēju programmu izbeigt mm, nākamā gada vasarā kas attiec uz Grieķiju, attiec arī faktiski uz vispārēju Eirogrupu. Progress ir noticis, ir spērti ļoti grūti soļi, bet darbs arī priekšā joprojām vēl nav beidzies. Es esmu optimists, protams. Vienreiz man šai komitejai viens no jūsu kolēģiem nosauca par visoptimistiskāko, nu, bēru organizētāju Eiropā. Ne, nu, es jāsaka, tāds pesimists gan nekad nav, nesmu bijis. Es vienmēr esmu zinājis, ka esam šim, ka šim grūt, šai grūtai situācijai cauri tiksim un ka Eirozona arī to spēs. Jā. Budžeta situācija Eirozonā tika apspriesta šīs nedēļas sākumā Eirogrupā pirmdien. Uh, Mēs to darījām, protams, vienlaikus skatot budžeta plānu projektu un komisijas viedoklis par attiecīgajiem eh, budžeta projektiem. Mēs lielā mērā piekritām komisijas uzskatiem, ka plašā veidā neitrāla fiskālā nostāja ir atbilstīga pašreizējā kontekstā, bet, protams, ka tas nenozīmē, vēl īpaši daudz, jo pastāv milzīgas atšķirības arī starp valstīm. Nav tāda risinājuma, kas būtu piemērots pilnīgi visi, visām Eirozonas valstī. Tikai dažām valstīm ir zinām fiskāla papildus telpa, eh, izaugsmas un eh, pakti iet, stabilitātes pakti ietvaros, un tās var izmantot šo pašu, pašu papildus ražot, ražot spēju radošās investīcijas eh, prātīgi. Komisija faktiski uh, sešu valstu gadījumu, budžeta plānu gadījumā ir konstatējis, ka tās pas, ir uz riska robežas, ar, nu, kas varētu radīt neatbilstību fiskāliem noteikumiem. Tas nozīmē, ka joprojām augsts valdības parāda līmenis, un šīm valstīm jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu atbilstību paktam, un komisijai un padomē vajadzētu pārliecināties, ka attiecīgo notikumu īsteno, noteikumu īstenošana tiek uh, kontrolēta. Tāpēc esam vienojušies spēcināt šī pakta preventīvo daļu un nodrošināt arī attiecīgu fiskālu uzraudzību. Conduct... Tālāk. Lai veiktu pamatīgas fiskālu, fiskālu politiku, valstīm jāturpina īstenot struktūra reformas tā lai uzņēmēji, investori, darba ņēmēji, jauni un veci saņemtu iespējas līdzdarboties un spēcināt ekonomiku. Tāpēc mēs Eirogrupā Eiro daudz laika esam veltījuši īstenojot tās augtās tematiskās diskusijas par izaugsmu un darba vietām, respektīvi par to, kas, da, kāds darbs tālāk veicams pie šīm jomām. Te tika runāts, piemēram, par nodokļu slogu, darba tirgu, un to skatījām arī pagājušās pirmdienas sēdē. Virkni valstu ir īstenojuši pasākums, lai samaksa, sam, samazinātu nodokļu slogu darba ņēmējiem, ir īpaši mazāku ieņēmumu eh, darba spēka daļā lai uzlabotu iespējas iedzīvotājiem līdzdarboties ekonomikā un lai vairāk iedzīvotāji varētu um, iekļauties darba tirgu. Un, protams, ļoti svarīgi, Mm, lai šīs reformas izstrā, tiktu izstrādātas tā, lai cilvēkiem būtu arī nu, līdzekļi, ko tērēt savai māsēmniecībai. Tāpēc vajadzīgs zināmas struktūra reformas, kas ir jāizceno kopīgiem spēkiem, lai arī, protams, ka nacionālās kompetences šeit spēlē primāro lomu. Bet nu, tā ir mm, tēma, kas tā tad jārisina būs tālāk arī kopā. Šie iemesli pēc pēdējo gadu laikā, un ceru, ka tāda virzība arī turpīs, turpināsies, veidot kopējus salīdzināmos kristērijus un kvalitātes standartus, tā lai mēs varētu konverģēt visu šo sistēmu tādā ļoti augstā līmenī un tam, protams, būs vajadzīgs vēl papildu darbs. Pievērsīšos finanšu sektoram un banku savienībai. Eirozonai, protams, ir vajadzīga labi funkcionējoša banku sektora, tā lai tās sektors, tā lai tās spēj darboties, ir pamatīgas, stabilas, un tāpēc finanšu sektora reformas turpināsies. Darbs turpinās jau šobrīd. Esam piedzīvojuši visai iedvesmojošus piemērus, piemēram, Spānijā un Itālijā šī darba rezultātā, un arī banku noregulējumu gadījumu un maksātnespējas gadījumu ir tādi, no kuriem varam gūt mācību tā, lai banku savienība varētu tikt pabeigta, un no tā visa varam mācīties. Tālāk par monetārās savienības padziļināšanu, jeb EMU padziļināšanu. Eirogrupa ir sagatavojusi Eiro samitu, kas norisināsies 15. decembrī, To darījām iekļaujošā formātā, vadoties no priekšādātāja Tuska ierosinājumiem. Strādājam pie trim tēmām, tad trīs atšķirīgas eh, sanāksmes arī notika pēdējo mēnešu laikā, lai pie tām strādātu pirmām kārtām Eiropas stabilitātes mehānismi BSM loma, otrām kārtām Banku Savienības pabeigšana un trešais EMU fiskālais ietvers. Un šīs tēmas ietvaros tiek runāts par pašreizējo fiskālo ietvaru, vai tas ir pietiekams, eh, grozāms, un plašas dedzīgas debats arī par iespējamiem jauniem instrumentiem fiskālās politikas ietvaros. Oktobrī un novembrī šīs eh, tēmas tātad atsevišķi arī apspriedām, un pirmdien mums bija vairāk tādas um, horizontālākas debatas uzklausījām kolēģis, Um, dzirdējām viņu prioritātes un uzskatus par procesu virzīšanu uz priekšu. Eiro samitam tad attiecīgi ziņošu, pamatojoties uz šīm diskusijām, bet, nu, lūk, varu jums arī jau šobrīd pastāstīt par atsevišķiem apskatāmajiem punktiem. Kas attiec uz ESM, pastāv plaša vienprātība, ka Eirozonai būtu tā jāizmanto esošā pieredze, um, veicot korekciju programmas un jāturpina uzlabot ESM loma. Tas varētu vienlaikus arī ļaut uh, nedaudz starptautiskiem valodas fondam spēlēt nelielu lomu nākotnē. Es teiktu arī, ka ir plašs atbalsts Eiro grupā ESM pašreizējā institucionālā ietvara uzturēšanai, jeb struktūras uzturēšanai. Tā ir radījusi uzticīšanos dalību valstīs un pastāv paļāvība uz šāda veida pārvaldības mehānismu. ESM varētu spēlēt lomu uh, arī virzoties uz priekšu ar Banku Savienības pabeigšanu. Strādājam pamatojoties uz ceļu karti, par ko vienojās padome 2016. gadā. Tur tiek runāts par risku, risku samazināšanu un kopīgu risku uzņemšanos līdzsvarotā veidā. Mums šeit jāvirzās uz priekšu ar abām šīm, abiem šiem elementiem. Praktiski to varam darīt, virzot uz priekšu banku pat, pakotni, ko izvirzījusi komisija un par ko risinās sarunas šobrīd. Otrām kārtām, protams, jāturpina darbs arī pie MPL un citiem nu, pārmantotajiem problēmu jautājumiem, te jāgūst progress turpmāk. Tādējādi mēs varēsim spērt tālākus konkrētus soļus uh, un kopīgā riska sistēmu pabeigšanā. Te tātad atsevišķi šie elementi vēl backstop, jeb šis uh, pēdējais atbalsta mehānisms, kas vēl jāpieņem priekšādātāja Tuska vēlme ir nonākt pie konkrētiem rezultātiem vēl vienā Eirozonas samitā, kas notiks nākamā gada jūnijā. Un domāju, ka tam vajadzētu patiešām arī būt iespējamam. Kas attiec uz emu fiskālo ietvaru, ir tāda plaša sajūta, ka tas ir kļuvis ļoti sarežģīts. Uh, prognozējumība arī nav viegla. Un tāpēc publiski valsts un sabiedrības atbalsta saglabāšana ir problemātiska, un tāpēc jāmēģina šis ietvers un noteikumi vienkāršot. Diskusijas par iespējamu jaunu fiskālu instrumentu izstrādi šobrīd vēl nav pavirzījušās uz priekšu tik tālu, un arī komisijas priekšlikumā jūs redzēsiet, nu, tie priekšlikumi, tātad, kas tika publicēti vakar, ka tajos ir iekļauti virkne jaunu iespēju jauniem instrumentiem, bet komisija pat vēl nav pieņēmusi. Labi, mēs saskaitīju, kad sešus atšķirīgus instrumentus, par ko viņi potenciāli ir gatavi runāt un ko varētu ieviest. Nu, kā jūs saprotat, tad tas viss um, būtu tad jāiekļauj nākamajā daudzgada finanšu plānā ES, un tas varētu būt problemātiski, nu, tas tā eifemistiski izsakoties. Bet arī eiro grupā ir ļoti daudz un dažādas idejas par šiem fiskālajiem instrumentiem, par to, kā tie varētu darboties, kā tie varētu izskatīties, kā varētu norisināties pārvaldība, no kurienes nāktu finansējums. Un secinājums ir tāds, ka turpmākajos pāris gados vajadzēs ļoti intensīvi strādāt pie šiem atšķirīgajiem jautājumiem, salāgojot šīs debatas un gatavojot, gatavojoties iespējamiem nākamajiem soļiem, ko varētu spērt jūnijā. Protams, ka mums bijis ļoti labs dialogs ar komisiju. Pirmdien um, komisija ļoti um, nespēja vēl tik atklāt ar mums runāt, jo priekšlikumi vēl nebija izteikti. Mans vispārīgās piezīmes ir tādas, ka šie priekšlikumi ir ļoti bagātīgi. Tur ir ļoti daudz dažādu nianšu, nu, piemēram, par fiskāliem jautājumiem, bet arī, zin, par pārvaldības struktūrām. Uh, Daži no šiem jautājumiem ir mums būtiski acu priekšā, nu ir jāsāk risināt jau to it pat, bet citiem vēl ir vajadzīgas debatas. Noslēgumā. Šis pašreizējos ekonomikas laikos saņemam lielisku iespēju virzīties uz priekšu. Uh, šī debašu dimati, dinamika par emu, kurā devis, kurā devis ieguldījumu gan Mak, prezidents Makrons, gan Brexit, eh, var virzīties uz priekšu. Protams, tās ietekmējusi jaunajā Amerikas admi, ASV administrācija, varbūt pat nu, tā neapzināti. Un tagad turpmākajā pusgadā, es domāju, šīs debats patiešām arī visos dziļumos jāizmanto, lai nonāktu pie konkrētiem soļiem jūnijā es šī lēmuma pieņemšana, šo lēmumu pieņemšanā vairs nepiedalīšos. Un tāpēc arī no savas puses, atskatoties uz mm, šiem gadiem, gribu teikt, ka tas bijis problemātisks laiks eiro grupām, mūsu ekonomikai kopumā un arī atsevišķām dalībvalstīm. Un tomēr krīzes sociālās ietekmes joprojām ietekme joprojām jūtama valstīs visur, tāpēc nesam vēl nebūtu ceļa galā. Es esmu centies dot no savas puses visu, ko varēs, lai Eirogrupu paturētu saliedētu, lai mēs no tā visa procesa iznāktu laukā spēcīgāk nekā sākotnēji un domāju, ka tas man ir izdevies, un domāju, tas ir tāds pamatīgs atspēriena punkts, no, var, no kura varam strādāt tālāk. Paldies par jūsu atbalstu, par sadarbību. Tā bijusi ļoti auglīga. Es ļoti daudz ko esmu arī no tā visa mācījies, un, protams, ka mācīties vienmēr ir ļoti svarīgi. Un vēlreiz tiešām liels paldies par jūsu atbalstu. Well, thank you very much, Jeroen. Jā, paldies, Jeroen. Jūs, manuprāt, varat saprast, ka visi aplaudējot izsaka atzinību par jūsu darbu un novēlam visu to labāko nākotnē. Un tagad laiks mūsu kolēģiem, viņu izteikumiem. Pirmais Burkhards Balts. Paldies priekšsarētāji. Dasu Blunkungs. Pēdējos gados, kā Eirogrupas priekšsēdētājs, ja esat piedzīvojuši aktīvus laikus Eirozonā, bet, manuprāt, arī daudz ieguldījuši šo, šis, šo laiku veidošanā, un tāpēc manas politiskās grupas, Eiropas Tautas partijas vārdā vēlos jums pateikties. Jūs daudz strādājāt, lai nodrošinātu stabilitāti veicinātu sadarbību starp Eirozonas valstīm. Jūs e, tiešām strādājat Eiropas labā. Šobrīd mēs atrodamies tādā ekonomikas izaugsmas posmā, kad ir atjaunojusies šī izaugsme, un prognoze, ko Eiropas komisija izteikusi nākamajam gadam, ir pozitīva. Tas, protams, ir ir savā ziņā atkarīgs bijis arī no iepriekšējo gadu struktūrālajām reformām. Tomēr eh, tas nenozīmē, ka nākotnē situācija kļūs vieglāk. Vakar prezentētie komisijas priekšlikumi paredz institucionālas izmaiņas, it īpaši Eirozonas integrācija. Jūs tikko pieminējāt, ka pirmdien ar komisiju uh, apspriedāt Eirogrupā šos priekšlikumus. Arī mēs to būtu labprāt šeit parlamentā darījuši. Tad laikam jājautā komisijai, kāpēc tas tiek darīts e, padomē, bet šeit parlamentā nē. Kā EPP grupa mēs šo priekšlikumu Eiropas stabilitātes mehānismu un attīstīt tālāk par Eiropas valūtas fondu, protams, pieņemam zināšanai bet šeit ir arī eh, jārunā par kompetenci sadalījumu šādam fondam. Un arī attiecībā uz kompetencijiem, kas būs ierosinātajiem finanšu ministru amatam Eirozonā. Uz šiem amatiem mēs skatāmies kā daļu no kopējām institūcijas kontrolas sistēmām, vērtējam to diezgan kritiski. Kā jūs skatāties uz Eiropas komisijas priekšlikumu saistībā ar kompetenci, kas būtu jūsu amatam, no kuriem jums e, jāatsakās šobrīd ir? Un kā ies kopā ekonomikas e, un e, valūtas stabilitātes komisāra kompetenci sadalījums ar jaunizveidoto postenu? Jā, paldies, un e, jums, Valts kungs, par sacīto, un es turpināšu tālāk angļu valodā. Komisija neprezentēja savu priekšlikumu Eirogrupā īsti, es vienkārši vēlējos jūs palabot. Bet mēs e, zinājām aptuvenās aprises komisijas e, priekšlikumam Tas izriet no komisijas priekšsēdētāja Junkera uh, uzstāšanās šeit parlamentā, tā kā īstenībā jūs uh, zinājāt pirmie. Nu, es vismaz gribēju aizstāvēt uh, kaut reizi arī Eiropas komisiju. Ideja par Eirozonu un, un uh, Eh, komisijas dokumentos tas tiek saukts nevis par Eirozonas eh, finanšu ministru, bet par Eiropas finanšu ministru. Tā, tā, tās paredzētās kompetences ir gana plašas, bet tāpat laikā detaļās diezgan miglaini eh, ka finanšu ministram būtu jābūt atbildīgam par fiskālo politiku Eiropas Savienībā vai Eirozonā, ko tas īsti nozīmē nacionālo budžetu kopsumma ir 50 reizes pārsniedz Eiropas Savienības budžetu. Vai tas nozīmēs, ka Eiropas Savienības finanšu eh, ministrs iegūs kontroli par nacionālajiem budžetiem? Tas būtu milzīgs solis, bet es domāju, tas radītu arī milzīgas problēmas. Tīri politiski, konstitucionālās problēmas, demokrātiskā leģitimitāte Un, ja ir šāda tieša kontrola par budžetu, ir jābūt arī eh, kaut kādai ietekmei attiecībā uz to, kam šie līdzekļi tiek tērēti. Manā valstī 80% aptuveni no budžeta tiek, tēr, tiek tērēt pensijai, eh, izglītībai, sociālajai aprūpei, veselības aprūpei, un tā ir nacionālo valdību atbildība. Jūs nevarat iegūt kompetenci par budžeta kontroli Eiropas līmenī, uh, ignorējot šīs politikas jomas. Līdz ar to es domāju, tās ir lielas debatas. Un tur būs jābūt ļoti precīziem šādās debatēs. Es atzinīgi vērtēju to, ka komisija ir sagatavojusi atsevišķu dokumentu par Eiropas finanšu ministru lomu, tomēr paliek pietiekam daudz neatbildētu jautājumu. reāli politiski Eirogrupa uzstāsta, ka viņiem tiek saglabāts savs priekšsēdētājs, un arī uz Anteno ir ievēlēts tagad uz di nākamajiem divu ar pus gadiem. Un Eirogrupā ir stingri nostāja, ka ir jābūt eh, nošķirtai šai lomai, kas ir Eirogrupai, kas ir starpvaldību struktūra un komisija, kas ir līguma sargs mums visiem Eiropas Savienībā. Tur es varu, varētu teikt daudz, bet likšu punktu. Paldies, Pervanš Beres. Paldies sociāldemokrātu grupas vārdā. Pirmām kārtām gribēju jums pateikties par sadarbību šo gadu garumā. Es ļoti labi atminos, kad jūs uh, uzsākāt uh, savu darbu, nu, Grieķijas krīzes pašā degpunktā. Uh, Jūs teicāt, ka ir eh, tā jāpārvalda, ka no tās ir jāizkļūst, un eh, es gribētu teikt, ka jūs īstenībā esat viens no tiem, kas vislabāk ir ticis eh, galā ar šo grieķu jautājumu, ņemot vērā arī parādu startautiskajam monetārajam fondam. Es, protams, ceru, ka jūsu sekotājs būs tikpat veiksmīgs. Jūs runājāt par šo neitrālo fiskālo nostāju un, protams, tā ir ļoti svarīga uh, ekonomiskajā pārvaldē kopā, bet es gribēju pavaicāt, vai šeit netiek kaut kas tomēr sajaukts. Jā, tā ir tāda ļoti noderīga koncepcija, ko var izmantot gan Eirogrupā, gan Eirofin, bet Ir, eh, protams, eh, jāizvērtē valdošā situācija, lai tai pielāgotu tādu kontraciklisku mm, politiku. Es gribēju pavaicāt, vai jūs eh, piekrītat šim redzējumam un cik lielā mērā. Jūs runājāt arī par domstarpībām, piemēram, Eirogrupā, runājot par eh, tādu atsevišķu budžetu Eirozonai. Uh, un mēs eh, sapratām, ka, lai eirozona darbotos labi, ir eh, jābūt arī tādam stabilizējošam faktoram. Es esmu patiešām mm, vīlusies par vakar piedāvāto pakotni, un es pilnībā varu atbalstīt arī Burkhārta Balca pausto kritiku, kādēļ tad komisija nav Uh, atradusi iespējas jau iepriekš atnākt uz parlamentu un uh, mūs iepazīstināt ar šo priekšlikumu, jo īstenībā nav arī uh, ņemta vērā dialogu iespēja ar pilsoņiem. Tas galīgi nav attaisnot. Un kādu mantojumu jūs atstāsiet savam sekotājam, vai jūs viņam nevarētu pačukstēt ausī, ka vajadzētu patiešām šīs funkcijas izpildīt? Otrs jautājums. Runājot par banku savienību, jūs teicāt, ka jāgarantē līdzsvars starp dažādiem riskiem, risku samazināšanas procedūra norisinās, ir jābūt arī labai uzraudzībai un atbildīgajās puses domā arī par banku pārstruktūrēšanu. Uh, Ja mēs runājam par risku samazināšanu, protams, tā ir jāturpina, bet mums ir radies tāds iespējas, ka trūkst līdzsvara. Nu, varbūt ir kaut, tas ir kaut kāds jauns fizikas likums, ko es nepazīstu. Un šo līdzsvaru garantēt būs ļoti grūti. Ko jūs domājat par to visu? Un Ja jūs varētu arī mums pačukstēt, ko esat nolēmis darīt pēc eh, šī amata, tad mēs, protams, esam eh, ļoti ziņkārīgi. Um. Paldies, Berešs kundze. Paldies par atzinības vārdiem. Vispirms par kopīgo fiskālo nostāju Nu, jūs sacījāt, ka e, tas ir jāizmanto pretcikliskai politikai. Es piekrītu, bet kā to īstenot praksē, tur tās lielākās problēmas varētu būt. Šobrīd tas ir jau savādāk, bet krīzes laikā bija tik liela atšķirības starp valstīm, bija valsts, kas uzrādīja izaugsmī, lielai valstī vienai bija arī pat pārpalikums, un tad eh, precikliska politika un fiskālā nostāja. Vai būtu jā, tā būtu jābūt vērstai uz mazāku, mazākiem izdevumiem, Citām valstīm nav fiskālās telpas, viņas ir vājākas eh, tajā brīdī, viņiem nepieciešams lielāks publiskās investīcijas. Mūsu rīcībā nav instrumenti, kas ļautu atrast šādu pareizu līdzsvaru. Un tas noved mūs pie jaunu tematu par stabilizācijas instrumentu, kas ļautu risināt šādu veidu problēmu. Komisijai ir dažādas idejas eh, viņa priekšlikumā Viņi atsimedzot to dara, zinot, ka nav vienošanās par šo tematu, nav tādu ideju konverģence, tāpēc viņi ir salikuši dažādas idejas šai paketē. Viņi runā par to, ka ir nepieciešams uh, instruments reformu atbalstam, tas ir diezgan interesanti. Jautājums ir par to, vai ir nepieciešama arī transferi, jeb finansējums, kas ir jāatmaksā. Tas ir saistīts arī ar jautājumu, vai tam jānāk no Eiropas Savienības budžeta vai no citurienes, ESM vai ESF, no Eirozonas. Cita komisijas pieeja ir konverģences instruments. Es saprotu arī šo pieeju Varētu arī apgalvot, ka struktūra fondu jau nodrošina šādu atbalstu konverģencei, bet nu labi. Un tad viņiem ir dažādas idejas par stabilizācijas instrumentu, bezdarba pabalstu schēma vai um, bezdarba apdrošināšana vai uh, dažādas aizsardzības schēmas. Tas tikai parāda, ka mēs joprojām esam debašu pašā sākumā. Manuprāt, stabilizācijas mehānisms ir nepieciešams negatīviem šokiem, triecieniem, lai sniegtu atbalstu dalību valstīm un būtu prātīgi, ja mēs izveidotu ko tādu tieši Eirozonas valstīm, izmantojot finansēšanas instrumentu, nevis transferus un tam jāiet ir, eh, roku rokā ar pamatotām reformām. Tāds būtu mans personīgais viedoklis, vai tas būs eh, tas, par ko mēs atradīsim kopsaucēju, to es nezinu. Jūs runājat par riska mazināšanu Banku Savienībā. Jā, pēdējā gadā, pusgadā strādājam tikai pie riska mazināšanas un nenotiek darbs pie riska sadalīšanas. Protams, ka tad, kad mēs sākām eh, darbu pie Banka Savienības, mēs izveidējām noregulējumu fondu, kas ir eh, daļa no riska dalīšanas. Es nevēlētos aizķerties ar uh, darbu pie tā, ka vēl vajag šādu detaļu un tādu detaļu, un tad kopējais darbs uz priekšu neiet. Jā, runājot par visu uh, riski, visi riski ir jāatrisina, visi sliktie kredīti, ir, uh, tiem ir jāatrisina visas problēmas. Uh, Edis joprojām ir sensitīvs jautājums daudzās valstīs. Um, so, so I would uh, argue. Līdz ar to es domāju, ka mums ir jāturpina meklēt progresu abās pusēs un uh, neieslīgt vārdu apmaiņā. Jūs jautājat par manu nākotni? Es jau jokojot sacīju priekšsēdētājam, ka varbūt man ir pirmajam jābūt, kurš izmantos Eiropas bezdarba apdrošināšanas schēmu, bet nu cerams, ka tā nebūs un personīgiem iemeslu dēļ. Tā kā neko konkrētāk es jums nevaru atbildēt. Paldies! Ok. Notis Marijas. Notis Marijas. Eh, Kirja Dašeblum. Paldies priekšsarētāji. Dašeblum kungs. Jūs pieminējāt situāciju Grieķijā. Un, manuprāt, jums ir tāda selektīva atmiņa. Mēs redzam IKP samazinājumu, bezdarbu ap 20%, tas bija arī 26%, pensijas ir samazināts par 40%, algas arī ir samazinājušās. Man likās, ka jūsu pēdējā sanāksmē Ekon jūs izmantosiet arī zinām paškritiku tomēr saistībā ar bailout un memoranda izgāšanos Grieķijā, paskaroties uz banku situāciju. Es domāju, ka jūs nāksiet šeit un atvainosieties Grieķijas iedzīvotājiem. Man ir kas sakāms arī par sliktajiem kredītiem. Šobrīd eh, Grieķijā tiek īstenot trešā programma jau. Mēs saņemsim 86 miljārdus kā aizdevumu, bet Reglinkungs saka, ka ka deficīts eh, programmas beigās būs 25 miljārdi. Un eh, situācija ir tāda, ka daļa no tā 4 miljārdi, respektīvi, varētu tikt izmantot, lai izveidotu fondu, kas ļautu uh, glābt situāciju ar sliktajiem kredītiem, jo ir daudz, daudz grieķu, kas nevar samaksāt šos kredītu maksājumus. Ne tāpēc, ka viņi negribētu, bet tāpēc, ka viņi nenopelna pietiekami. Un tad šis četru miljārdu lielais fonds varētu sniegt viņiem atbalstu. 45 miljārdi hipotekāro kredītos ir eh, šobrīd šādā situācijā vai Eirogrupa varētu piekrist, ka daļa no šiem līdzekļiem tiek izmantota, lai eh, glābtu situāciju ar sliktiem kredītiem. Un otrkārt, ir iespējams eh, šim sliktajam fond, slikto aktīvu fondam preferenciāli iegādāties e, šos kredītus par e, pirmā prasījuma cenu. Es to jautāju Dragī kungam, bet viņš teica, lai šo jautājumu adresē Eirogrupai. Tātad, vai e, šo naudu var izmantot, lai veidotu fondu, kas ļautu izglābt šos sliktos kredītus? Jā, Marijas kungs, mums tikko bija tikšanās ar galveno sarunvedēju no komisijas, un dati tiešām e, ir iedvesmojoši. Paskatieties datus, kāda ir Grieķijas situācija, dažādās jomās tas izskatās labi. Paldies! Jā, dati tiešām izskatās pozitīvi, tā skaitā arī attiecībā slikto kredītu samazināšanu. Tas process arī ir iekustējies. Jūs sakat, ka man ir selektīva atmiņa. Es gan teiktu, ka man ir ļoti laba atmiņa. Un es nepieņemšu to, ko es bieži dzirdu ka Eiropas programmas ir tās, kas radīja problēmas Grieķijā. Man, man ir atmiņa pietiekami laba, kas sniedzas eh, vēl pirms krīzes iestāšanos, un cik eh, trauslas bija mūsu valstis, kad sākās krīze, tā skaitā Grieķija, kā tika uzkrāta riski, neproduktīvas investīcijas, milzīgas kļūdas, kas tika pieļauts pirms krīzes gados, bet jums taisnība Arī pēc krīzes sākuma tika pieļautas kļūdas, arī tajā, kā mēs reaģējām. Mums jābūt godīgiem, sakot, ka pirmajos gados un pirmajā programmā, programmās notika liela improvizācija. Es personīgi uzskatu, ka tas, kā mēs risinājām situāciju ar bankām, bija ļoti dārgi un nebija īpaši efektīvi. Un tad, kad cilvēki kritizējot mūs, saka, ka tas, kā mēs e, risinājām situāciju ar bankām Grieķijā pirmajā fāzā, pri, fāzē principā ļāva izglābt investorus, kas lielākoties bija ārpus Grieķijas, jāatzīst, ka tā tas bija. Tāpēc man patīk jaunie BRD eh, noteikumi un bail-in principu piemērošana. Jo es nedomāju, ka mums ir jāglābi par nodokļu maksātāju naudu investori, kas nav rūpējušies par savu investīciju aizsardzību. Nu, teikt to ir viegli, un tā ir tāda zināšanas, kas iegūtas skatoties atpakaļ, un ja man būtu jāpieņem šie lēmumi, no paša sākuma es arī droši vien būtu improvizējis, krīze bija liela. Un risks bija saistīts arī ar to, ka šīs eh, problēmas varētu plēsties plašumā un eh, sabrukt visu valūtas eh, savienību. Bet tas, tie bija grūti laiki un bija jāpieņem grūti lēmumi. Tā kā ir šeit arī zinām paškritika Es ceru, ka mēs tagad rīkosimies veiksmīgāk, un daļa no, tās, no tā ir redzama jau trešajā programmā Grieķijai. No 86 miljārdiem eh, Grieķijai 25 miljārdi bija paredzēti rekapitalizācijai tas, e, kā mēs šobrīd strādājam, manuprāt, e, ļauj izvairīties no tā, ka viss šī summa tiek izmantot tam, manuprāt, tikai 4,5 miljārdi, jo lielāko daļu no risinājumu e, spēja atrast privātie investori. Līdz ar to mums mazāka summa no publiskajiem līdzekļiem bija jāiegulda bankā. Tad jautājums, ko jūs uzdevāt, ko darīt ar pārējiem līdzekļiem, nu nav jau tā, ka viņi paliek pāri. Ja jūs vēlaties to izmantot konkrētam mērķim, nu to var iztērēt arī sociālajai programmai, publiskām investīcijām, tad tam par labu varētu būt eh, labi argumenti. Bet eh, tā, tie, tie nav līdzekļi, kas paliek pāri. Eh, tas vienalga papildinās Grieķijas valsts parādu un kādā brīdī tas būs jādod. Tā kā tā nav tāda bez, bezmaksas nauda. Par sliktiem kredītiem. Uh, Jāsaka, ka lielā mērā tur jāmeklē ir privāti risinājumi. Es nedomāju, ka nodokļu maksātājiem ir jābūt tiem, kuri glābi bankas un investors, bet no otras puses, ja vēlaties aizsargāt riskam pakļauts iedzīvotājs, kuri paņēmuši aizdevums, tad ir lietas, kas ir jādara, un Grieķijā tas jau notiek. Uh, ar mērķi, ka viņi nekļūtu par cietušajiem tad, kad tiek izsolīti sliktie kredīti. Kas ir svarīgi savukārt, lai bankas varētu sakārtot savas bilances, un tur ir nepieciešams paralēls politikas, lai šajā procesā varētu strādāt. Nedomāju, ka vajag tik lielu fondu, kas tiktu apmaksāts no nodokļu maksātāja naudas. Paldies! Wolfgangs Klints. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Man patiešām liekas pārsteidzoši, ka banku sektors joprojām Eirozonā ir diezgan fragmentēts un es kopumā. Nestoties to, ka mums ir vien, viena valūta, un mēs vēlamies izveidot banku savienību, tas tomēr joprojām nav pilnīgi viendabīgi. Kādēļ tad eh, finanšu pakalpojumu sektors nav konsolidētāks Eiropas Savienībā? Kādas problēmas jūs te saskatāt? Vai jūs domājat, ka nākotnē kaut kas varētu mainīties? Un otrs jautājums saistīts ar Brexit. Londona līdz šim ir bijusi nu, tāds galvenais finanšu centrs Eiropā un kaut kādā ziņā arī Eirozonā. Uh, Ja apvienotā karaliste izstājas no ES, ko tad Londona varētu nākotnē darīt? Kāda varētu būt tās spēlētā loma, it sevišķi domājot par eirozonu? Vai jums šķiet, ka varbūt mieskaita aktivitātes vajadzētu tomēr pārcelt uz kādu eirozonas valsti, vai arī jūs tomēr dodat priekšroku Londonai ar Brexit vai bez Brexit? Paldies! Vienkārši jautājumi. Paldies! Pirmām kārtām, kādēļ finanšu sektors Eiropā joprojām ir fragmentēts? Pirmām kārtām tās ir krīzes sekas, kas skāra banku sektoru, un tas, protams, ir saistīts arī ar dalību valstu iestāžu reakciju uz šo krīzi. Ir tādi privātie spēlētāji, kas vairāk sāka tieši koncentrēties uz vietējiem tirgiem. Uh, Un eh, tika arī runāts par to, ka bankām un finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir jāsamazina savas aktivitātes eh, un jākļūst daudz piesardzīgākiem, ņemot vērā krīzi. Un eh, Banku Savienība vēlas izveidot tādu vienotu noteikumu kopumu, tirgu, lai būtu viens uzraugs, vienas normas, kas varētu šo fragmentēto situāciju padarīt viendabīgāku. Bet, protams, ir jāņem vērā arī dalību valstu veiktās izvēles. Eiropas centrālā banka jau pagājuši gadu sagatavoja garu sarakstu ar 160 eh, dažādām regulām un normām, kas joprojām ir spēkā dalību valstīs. Protams, vajadzētu šo sarakstu saīsināt. Mēs uzskatām, ka lielākā daļā šī regulējuma jātiek harmonizētai un jātiek eh, piešķirtām pilnvaram Eiropas uzraugiem un likumdevējiem. Process eh, ir kustībā, un es uh, domāju, ka būs vairāk pārobežu aktivitāšu laika gaitā, uh, būs uh, arī kopuzņēmumi. Pateicoties tehnoloģijām, tas arī būs iespējams. Mēs redzam, cik daudz jau notiek arī šis, šī fintech attīstība. Bankas patiešām kļūst aktīvākas vairākās valstīs. Pateicoties tehnoloģijām, tas arī ir lētāk. Šis process neapšaubām turpināsies. Ja runā par Londonas City un Brexit, protams, City ir tāds uh, Eiropas finanšu centrs, uh, un tas noteikti savu lomu saglabās. Arī nākotnē, nu, es domāju, ka nebūs tā, ka City pēkšņi sabruks un uh, visi bēgs prom un izņems savu naudu no uh, City's bankām. Uh, Un es domāju, ka varbūt tas nenorisināsies uh, tādos apmēros, kā daudz cerēja. Ja runājam par mieskaitu, jeb klīringu, ja vēlamies saglabāt finanšu stabilitāti, būtu laba doma šos darījumus labi regulēt un arī varbūt tos vairāk izplatīt pat citām dalību valstīm, nevis lai tas ir tikai tik ļoti koncentrēts vienā vietā. Ja jūs veicat darījumus vairākās vietās, vairākos tirgos. Tas, protams, arī var radīt problēmas, jo ir uh, finanšu institūcijas un investori, kas izmanto mieskaitu un vēlas to darīt pēc iespējas lētāk. Un, protams, ja jūs esat to sadalījuši pa vairākām valstīm, tas var uh, radīt vairāk administratīvo izmaksu. Paldies! Paldies! Dimitrius Papadimulis tagad lūdzu. Paldies, Daiselblom kungs. Laipni lūgtu mūsu komitejā pēdējo reizi. Man jāatzīstas, ka mana politiskā grupa Un arī es ļoti bieži esam pauduši no jums atšķirīgu viedokli, gan runājot par jūsu piekopto politiku, gan arī šeit paustajām atziņām. Bet sava amata laika beigās jūs esat pie mums aizvien biežāk ieradies ar labām ziņām, un jūs esat arī kļuvis tāds atvērtāks pret apkārt valdošo realitāti. Un jūs bijāt patiešām tāds spēcīgs un pārliecinošs eiro grupas priekšsēdētājs. Bet jāsaka, ka memorants un uh, palīdzības programma Grieķijā, uh, tas galvenokārt nāca par labu bankām, bet kas tad tika darīts pilsoņu labā? Jūs teicāt, ka Grieķu tautai memoranda dēļ nācās ārkārtīgi daudz ciest, tā samaksāja burtiski dubultu cenu. Uh, Jā, Grieķijā jūs teicāt, bija ļoti slikta administrācija, tā iedzīvojās milzīgos parādos, bet cilvēki cieta arī tik stingro programmu dēļ. Un tā kā programma tagad uh, ir kļūsi maigāka, es domāju, ka jūs esat patiešām mums pavēstījis ļoti labas ziņas. Mums ir jāievieš reformas, patiešām jādomā par tādas uh, spēcī, par tādu spēcīgu sociālā karkas izbūvi. Un es jums gribēju uzdot jautājumu. 86 miljārdi eiro paredzēti trešajā palīdzības programmā. Reklinga kungs teica, ka daļa no šīs naudas varētu tikt izmantota, lai atmaksātu kredītus aizņēmumu SVF jo visa nauda netika izmantota banku rekapitalizācijai. Vai tas varētu būt labs solis, lai nedaudz samazinātu uz Grieķijas pleciem gūstošo slogu, nu nekādu ļaunumu tas nevienam nenodarītu? Jūs bieži esat mūs apmeklējuši šeit, Eiropas parlamentā, bet, nu, Eirogrupas vadītājiem tādu pienākumu īsti nav. Vai jūs atbalstītu domu, ka arī Eirogrupai, ņemot vērā iestāžu vienošanos, vajadzētu arī atskaitīties parlamenta priekšā. Un vēl kāds jautājums, ko jūs domājat par Čentēno kunga darbību Eirogrupā nākotnē? Paldies! Paldies! Jāsaka, ka īstenībā arī Eirogrupai ir savas saistības, saka priekšsēdētājs, un saskaņā ar tām arī um, šodien notiek uh, Daisalblom kunga vizīte šeit. Lūdzu, jums vārds atbildēja. Paldies. Paldies, Papadimulis kungs. Jūs nu dien esat ļoti kritiski vērtējis mūsu darbu. Un, protams, tie ir ne tikai jūsu pienākumi, jums ir visas tiesības būt kritiskam, jūs arī to argumentējāt nedaudz. Ja runājām par grieķu politiķiem, jāsaka, arī viņi ir kritiski vērtējuši Grieķijā notiekošo pagātnē, un es esmu bijis arī uh, Eh, pietiekami kritiski noskaņots runāt par memorandu un palīdzības programmām. Un, ja grieķu politiķi vienmēr būtu bijuši tik kritiski noskaņoti runājot par iekšpolitiku, es domāju, tas jau varētu nozīmēt uzlabojumus. Jāsaka, ka Eiro grupa vēlas, lai SVF arī būtu joprojām iesaistīts šajā programmas daļā, un starptautiskais valūtas fonds šādu piekrišanu arī ir devis. Un, nu, jā, protams, ir jāsaprot, eh, kā līdzekļus izmantot vissaimnieciskāk. Nākamgad par to tiks domāts īpaši intensīvi, bet lai uh, atmaksātu SVF piešķirto aizdevumu, lai tas uh, mazāk būtu iesaistīts šajā programmā. Pol, no politiskā viedokļa raugoties, tas ir visai sarežģīti, protams, raugoties no ekonomiskā viedokļa. Eiropas piešķirtie līdzekļi izmaksā lētāk, ekonomiski tas būtu daudz pievilcīgāk, bet ne politiski. Un nākamā gada sākumā tiks runāts arī par grieķu parādu, bet eh, lēmumi tiks pieņemti progr šī, e, šīs programmas beigās, ja programma noslēgsies ar panākumiem ļoti jauki. Un tad mēs arī iepazīsimies ar uh, to, cik ilgspējīgi ir šī parāda atmaksa un ko mēs varētu darīt. Ja jūs vēlaties samazināt parāda apjomu, protams, tā ir viena no iespējām var tātad nedaudz mainīt šo uh, aizdevumu kombināciju. Bet uh, tas ir, protams, politisks dabas jautājums. Mēs vēlamies, lai SVF turpinātu um, būt iesaistīts šajā uh, programmā. Bet, nu, es nevaru vēl jums atbilst sniegt. Eirogrupa to sniegs uh, nākamgad. Eirogrupas uh, ierašanās un atskaitīšanās šeit parlamentā. Jā, šīs diskusijas jau nero, nenorisinās pirmo reizi. Uh, Es ļoti augstu vērtēju kopienas metodi, bet starpvaldību sadarbības ar dalību valstīm, tā līdz ar to nepieļauj. Ja mēs vēlamies panākt progresu Eiropā, mums ir jāizmanto abas metodas, gan val, starpvaldību metode, gan kopienas metode. Tātad katru metodu izmantojot tad, kad tā ir visatbilstošākā. un Protams, nevienmēr visas valstis var šīs metodas izmantot, tas mums ir jāsaprot, un Eiropas uh, dalību valstīm ir tātad jālem par projektu turpināšanu, un nevienmēr visas 27 ir iesaistīts, jo arī visas dalību valstis nav Eirozonā, bet tas nedrīkstētu mūs kavēt. Es domāju, ka kopienas metoda kombinēta ar starpvaldību uh, arī nākotnē tiks izmantots pietiekamā mērā un, protams, uh, nevienmēr izdosies uh, izvairīties no uh, rīvēšanās apmetošu starpā. Jā, jūs uzdevāt jautājumu par Mario Centeno ievēlēšanu amatā. Es esmu ļoti priecīgs, ka viņš tika ievēlēts un jāsaka, Portugālē ir palīdzības programma beigusies, tie ir milzīgi panākumi, pateicoties arī iepriekšējās valdības pūliņiem. Un viņiem arī nācās pieņemt daudzus nepopulārus lēmumus, bet Portugālei tagad klājas ļoti labi. Mario Centeno savu darbu iepriekšējo gadu laikā paveicis godam. Un tie ir tādi simboliski panākumi, tāds simbolisks atalgojums par uh, visiem eh, ieguldītajiem centieniem. Tātad tas, ka viņš tagad vadīs Eirogrupu, arī ir tāds ļoti simbolisks žests. Paldies! Paldies! Svens Gīgolds lūdzu! Paldies, runāšu vācu valodā, lai izteiktos nedaudz precīzāk. Sākumā gribēju jums mūsu grupas vārdā pateikties par sadarbību, novēlu jums panākums turpmākajā darbā un es, protams, ceru, ka jūs turpināsiet darboties arī sabiedrības interesēs turpmāk. Es gribētu arī uzteikt eh, jūsu veikumu tieši tādos grūtos laikos. Jūs nebaidījāties pieņemt eh, sarežģītus lēmumus, eh, it sevišķi Grieķijas gadījumā, lai arī Eirozonas valsts varētu vienoties citiem. Tas neizdevās tik labi, un jums tomēr izdevās visu šo, šo kūģi pa augstajiem viļņiem izvest ļoti veiksmīgi. Tika runāts daudz par nodokļiem, arī jūsu valstī tur ir eh, zināmas problēmas, un eh, ja jūs runājat par izdevumiem Eiropā, jūs vienmēr esat bijis tāds pārliecinošs, nu runājat par ieņēmumiem ne tik ļoti. Bet, uh, amata laika beigās es gribētu uzdot jums jautājumu, vai Eirogrupas institucionālā loma joprojām ir gana spēcīga. Uh, Jūs esat eh, arī ieviesuši vairākas reformas, eh, ir uzlabota caurskatāmība, bet eh, problēmas kodols nav pazudis. Eiro grupa uh, joprojām pieņem lēmumus, bet īstenībā tie netiek pilnī, pilnvērtīgi īstenoti un ļoti daudz cilvēki, miljoniem cilvēku zaudē savus darbus. Jā, es jums piekrītu, ka arī Eiropas valdības ir pieļāvušas kļūdas, bet cik lielu atbildības daļu uh, nesat jūs līdz šim brīdim, tas nav izprotams. Un Eiropas institūcijās tas rada arī tādu Uh, pārskata atbildības trūkumu, un šo trūkumu nevar uh, izskaust vienā dienā. Un jāsaka, ka Eiro grupā uh, dažādi finanšu ministri ir stāstījuši ko citu, nevis to, ko jūs stāstījāt Bundestāgā un citos dalībvalsts parlamentos, kā arī žurnālistiem. Tā tad joprojām ir jāizpild šis uh, pārskata atbildības caurums. Jums vajadzēja darīt vairāk, lai garantētu vairāk demokrātijas, uh, vajadzētu parūpēties par piekļuvi dokumentiem, nu vismaz uh, sēžu protokolus varētu publiskot pēdējo uh, gadu sēžu protokolus, lai uh, pilsoņi varētu saprast, kādas izvēles jums ir nācies izdarīt. Wissenschaftsdicht un Transparenz steht noch aus. Mindestens mit ir jābūt caurskatāmībai un pilsoņiem vajadzētu uzzināt, kāds ministrs, kā ir izteicies, kādas ir bijušas viņa pozīcijas Eirogrupā. Es domāju, ka līdz janvārim jūs vēl šo to varat paveikt šajā kontekstā un tas jūsu bilanci padarītu vēl pievilcīgāku. Paldies! Paldies, Gigalta kungs! Jūs teicāt gan laipnus vārdus, gan netik laipnus. Paldies par tiem laipnajiem. Jūs teicāt, ka es uh, biju netik ļoti pārliecinoši runājot par nodokļiem. Jā, nodokļi ir delikāts jautājums. Es pat tiešām neesmu ar jums viens prātis šajā jomā. Es Esmu vairākas reizes atkārtojis, ka nodokļu politika dalību valstīs nepalīdz mums vienmēr atrast tādus labākos risinājumus finanšu politikā. Un pēdējo divu, trīs gadu laikā mēs esam mainījuši savu stratēģiju. Varbūt eh, jūs nevēlaties to atzīt, bet tā tas ir bijis. Un arī tad, kad Nīderlande 2016. gadā bija prezidējušā valsts, es darīju ļoti daudz, lai tiktu panākt vienošanās par datu apmaiņu, runājot eh, par eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un mēs arī panācām vienošanos par par taks divi, eh, jo, piemēram, daudz amerikāņu uzņēmumu izmantoja savās interesēs eh, Nīderlandes eh, nodokļu sistēmu. Protams, ka arī parlamenta palīdzīgā roka šeit ir bijusi noderīga, bet, nu, mēs patiešām pēdējo divu, trīs gadu laikā esam panākuši tādu nopietnu progresu, nu, bet, nu, tas nevarētu teikt, ka tas jau kad apstāsies, proti, mums ir jāstrādā nenogurstoši arī uh, nākotnē. Ja runājam par caurskatāmību, šīs neformālās Eirogrupas sēdes un starpvaldību metode. Es īstenībā darīju visu, kas bija manos spēkos, lai paaugstinātu caurskatāmības līmeni ir bijuši dokumenti, ko gatavoja arī citas institūcijas. Mēs vienmēr esam pieprasījuši, lai dokumenti tiktu publiskoti jau pēc mūsu sēdēm, lai pilsoņi redz, par ko tiks runāts, par ko tiks spriests. Es patiešām arī centos uzlabot saziņas politiku Eirogrupā uzstājoties uzreiz pēc sēdēm, un tad, kad jūs runājat par protokoliem un to publiskošanu, es domāju, ka daudz kas ir noticis jau. Ja jūs gribat, lai iepriekšējo sēžu protokoli tiktu publiskoti, to darīt būs ļoti sarežģīti, jo Mēs, protams, gribam ministrus brīdināt jau iepriekš, nu, ja protokoli tiks publiskot un katrs viņu vārds tiks publiskots, viņiem par to ir jābūt informētiem jau iepriekš, un ja mēs ar atpakaļējušu datumu gribam kaut ko publiskot, tas jau ir krietni sarežģītāk. Un 2016. gadā, kopš 2016. gada visi dokumenti, kā arī darba kārtības, viss tas ir pieejams. Uh, jau pirms sēdes, un protokolu, ar protokoliem var iepazīties pēc notikušās sēdes. Šķiet, tas būtu viss šajā kontekstā. Mēs esam daudz panākuši. Es ceru, ka mums nevajadzēs eh, tik ilgi gaidīt, eh, kamēr šie protokoli būs pieejami, saka Gīgalta kungs no zāles. Uh, Jā, es atceros, mums reiz bija debates pēc lēmuma par Kīpru. Gigolta kungs nenogurstoši jautāja, kurš kādu lēmumu pieņēma, ko teica katrs ministrs, un es teicu, ka tas bija kopīgs, vienbalsīgi pieņemts lēmums, un to es varu atkārtot arī tagad. Ja eh, kāds kolēģis parlamentā pēc tam ir uh, stāstījis kaut ko citu, nu tad varbūt viņi nav bijuši simtprocentīgi godīgi, jo tas bija vienbalsīgi pieņemts lēmums starp citu. Lēmums par Kipras programmu bija daudz, daudz efektīvāks nekā Grieķijas eh, programma. Tādēļ, ka mēs izmantojam citu pieeju, mani par to kritizēju, bet es turpināšu savu lēmumu pareizību aizstāvēt, jo visi eh, klātesošie ministri to atbalstīja. Paldies! Paldies! Paldies, Anemans kungs! Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Daiselblūma kungs, eh, man Eh, likās, ka jūs izvairāties eh, atbildēt uz jautājumiem par politiskajām eh, eirozonas izredzēm, bet, nu, es neatkāpšos. Jāsaka, ka jūsu sekotājs, jūs teicāt, ka viņš šo amatu ir iegūst kā drīz tādā simboliskā ceļā. Uh, Protams, viņš ir guvis panākumus eh, programmas laikā, bet viņš ir arī no sociālistu partijas. Viņš atbalstīja valdību investīcijas, bet bija pret taupības politiku. Un jāsaka, ka Divelt vācu avīze Šonedēļ ir ieguvusi komisijas dokumentu, kurā ir uzskaitītas vairākas valstis, Itālija, Slovāni, Slovenija, kur bija stabilitātes problēmas. Es gribēju teikt. Precīzāk eh, sakot, es gribēju pajautāt, vai jūsu uh, iešana prom no amata varētu būt kā tāds simbols, kas simbolizētu taupības uh, politikas beigas, un ja nē, tad kādēļ jūs uh, esat, neesat viensprāts ar mani? Paldies! Liels paldies! Anemans kungs par šo jautājumu. Ārkārtīgi priecājos, ka to uzdevāt, jo tiešām visai interesantas debatas arī plašsaziņas līdz, līdzekļos šobrīd turpinās par to, vai Portugāles valdība nodrošina atbilstību un atbalsta fiskālo politiku, jeb to noraida un ko tas nozīmēs nākotnē Eirozonai. Pirmkārt, Eirozonas stratēģija un Eirogrupas stratēģija nekad nav bijusi vērsta tikai un vienīgi uz taupību. Nē, nu tāda retorika, protams, parādās, tāds debats notiek, bet stratēģija vienmēr ir ietvērusi arī struktūra reformas, ekonomikas padarīšanu risku, riskam pretoties spējīgāku, ražīgumu uzlabošanu, ceļš uz ilgtspējīgu valsts finansējumu, dar, darbs uz, nu, tas ir bijis pakāpenisks process, darbs ceļā uz visām šīm lietām, joprojām daudzās valstīs vēl nebūtu nav noslēdzies. Un tāpēc šī stratēģija, nu kā vienmēr ir bijusi divkārša, trīskārša, daudzslāņaina, nav vienmēr bijis tikai tā, ka lūk, taupība un viss. Nē, tas ir tāds pārpratums, neatbilstīga mūsu darba interpretācija. Portugāle lielā mērā nodrošina atbalsts, atbilstību. Viņi daudz un dikti strādājuši pie fiskālās politikas un pašreizējā valdība nav novērsusies no šīs taciņas. Un Portugāles kolēģis ļoti skaidri arī pateica, ka Portugālē vajadzētu turpināt šo ceļu iet, respektīvi virzīties uz šādu ilgtspējīgu valsts finansējumu. Un tāpēc, ja jūsu jautājums ir par to, vai Portugāles jaunais ministrs ir pret taupības pasaukumiem, tad tas ir tāds, nu, tāds nonsens, nu, tas nav atbilstīgs jautājums. Eirogrupas stratēģija nekad nav definējuši tikai taupības pasākumu vien, tas tā nav, nekad bijis tāda viendimensionāla pieeja, un tāpēc es domāju, ka mūsu stratēģija pašos pamatos nemainīsies. Liela šīs stratēģijas daļa, protams, ir uh, Um, ierakstīta izaugsmas un stabilitātes paktē un citās uh, nolīgumos, ko esam slēguši par partnerību un tā tālāk, arī attiecībā uz finanšu sektoru sakārtošanu, banku darbības atjaunošanu un tā tagad, un tagad šie elementi ir iestrādāti jau ēst tiesību aktos attiecībā uz banku sektoru, un tāpēc tas, ka no manās priekšādātais nenozīmē, ka pēkšņi visa politika tiks pilnībā mainīta. Nē, jo tā jau faktiski ir iestrādāta virkne šajos nolīgumos un joprojām tiks pieņemt lēmumu arī arī Eirogrupā ar vienprātības principu. Lielas paldies, saka priekšādētājs Estere de Lange, lūdzu. Paldies priekšādētāji. Pirmais runātāju rauns, kā mēs to dzirdējām, pauda dažāda veida gan pateicību, gan kritiku. Un, jūs dzirdējāt arī pārsvarā tomēr daudz labus vārdus, nu reizēm varbūt pat siltāk ir šie vārdi no tām grupām, kas nemaz nav jūsējās. Un Eiropas kontekstā tas nozīmē, ka jūs tiešām esat paveicis, nu, visai labu darbu. Man ir vairāki jautājumi par jūsu piezīmēm attiecībā uz Banku Savienību, nu, protams. Un es klausījos ļoti uzmanīgi jūsu teiktajā. Ja par nesenajiem noregulējumu gadījumiem un kā vajadzētu šo pieredzi izmantot arī tajos gadījumos, kad runājam par Banku Savienības pabeigšanu. Nu, protams, ka šie noregulējumu gadījumi ir parādījuši, ka izais pozīcijās, nacionālās izais pozīcijās eh, situācija bijis tāda, ka šie nacionālie ietvari ir bijuši ļoti dažādi Eiropas Savienībā. Vai tas nozīmē, ka jūs izdarāt secinājumu, ka arī trešā pīlāra pabeigšanai Banku Savienībā mums vajadzētu nodrošināt tādu struktūru, kas ļautu atbildību un varbūt daļēji arī vispārējā budžeta, tātad 0,8 depozīta sekšanas, ed, nosekšanas procesa ēdis ietnos kombinēt ar nacionālā līmenī, kombinēt ar Eiropas fondiem, respektīvi ņemot vērā, ka situācijas ir tik ārkārtīgi sarežģītas, varbūt mums ir vajadzīgs šāda veida DGS nacionālā līmenī, nevar būt tur tikai tāda kasīta, varbūt ir vajadzīga zināma elastība, tā lai kaut kas paliek arī nacionālā līmenī. Uh, Tā gadījumā, ja nu, mums atkal skartu krīze. Un otrs jautājums par jūsu piezīmēm attiecībā uz to, kā gan Banku Savienības pakotne, gan konkrētie rezultāti MPL un citos šajos pārmantoto problēmu jautājumos būtu Um, jāvirza, lai rād, rast, radī, redzētu rezultāts. Progress ir vajadzīgs, kā jūs teicāt, abās pusēs, gan kopīgi risku uzņemšanas debatēs, gan risku mazināšanas debatēs. Es, lai arī parvenšu Berens varbūt man tajā apsūdz, es neesmu no tiem, kas saka, lūk, visi riska samazināšanas pasākumi ir jāizteno pirms mēs varam vispār ķerties klāt pie tālāk pie ēdis. Bet vai nebūtu vismaz jārunā skaidru valodu pirms sākam šo procesu par to, ko mēs saprotam ar risku samazināšanu? kādi elementi ir tie svarīgākie edis gadījumā un kādi ir tie salīdzinošie kritēriji, kurus vēlamies sasniegt visu šī procesa gaitā. Jāsaka, nesam runājuši īpaši precīziem vārdiem un tādā konkrētā angļu valodā, kad runājam par šiem NPL jeb sliktiem parādiem. Un priekšēdētājs teica, lūk, dati ir iedvesmojoši un, un pozitīvi, tas ir ļoti labi, bet kā tie ir realistiski veidot šo ietvaru uz attiecībā šo parādu samazināšanu turpmāko piecu gadu laikā, tā lai tas vairāk atbilstu starptautiskiem eh, rādītājiem. Paldies! Thank you. Paldies Delangas kundzei! Paldies par jūsu izrādu atbalstu arī pagājušā gada laikā. Questions. Par šiem konkrētajiem jautājumiem runājot, pirmām kārtām noregulējumu gadījumi. Tie noved pie dažādas reakcijas. Daži teica, ka lūk, šie gadījumi parāda, ka Banku Savienība ir izgāzusies, citi teica, lūk, negluži otrādi, tas parāda, ka Banku Savienība darbojas atbilstīgi. Nu, faktiski es domāju, ka šie gadījumi parādījusi, ka Banku Savienība darbojas, bet ka joprojām ir tādas vietas, nu, tādi kavētas, pat teiktu, tādas vājie punkti, tā tos varētu teikt, par ko iepriekš nesam aizdomājušies. Nu, viena lieta, kas. Mm, par, par ko, ko sapratām, ir to, ka nacionālo maksātne, nacionālas maksātnespējas tiesību ietvars, ietvari ļoti atšķirīgi, ļoti sarežģīti, jo, protams, ir arī ļoti sarežģīti šeit juridiskie jautājumi saistīti ar maksātnespējas tiesību aktiem. Un tāpēc šie jautājumi ir jārisina. Pilnīgi noteikti un varbūt pat konkrētāk tieši tajos gadījumos, kad runājam par bankām nu, ja kāds būtu īpaši drosmīgs un drošs, tad mēs varētu teikt, ka visi šie nacionālie maksātnespēju režīmi jāceļ un jāizveido viens kopējs ietvars. Tas, nu, būtu milzīgs darbs un milzīg, milzīgs politisks un ekonomikas konsekvences varbūt būtu tas labākais, bet tas būtu sarežģīti. Otra pieeja varbūt būtu tādā gadījumā tad specifiski papildus nacionālajiem maksātnespējas tiesību ietvariem veidot kaut kādu kopēju Eiropas standartu ma, tieši banku ne, maksāt nespējai. Nu, protams, te vajadzētu notikt kaut kādai zināmai harmonizācijai mm, starp mm, šo noregulējumu ietvaru un maksāt nespēju. Ir tādi, kas saka, lūk, mums jāpārliecinās, ka maksāt nespēja nekļūst par to, nu, labāko, biežāk izvēlēto ceļu, tāpēc, ka tas ir vienkāršāk, vieglāk. Un te jau komisija ir veikusi zināmu darbu, bet es domāju, ka svarīgi atcerēties, ja vēlamies Banku Savienību pabeigt, mums ir jāizveido arī kapitāla tirgus savienība un tīri finanšu sektoram un bankām mēs varētu tad veidot tādu maksāt nespējas ietvaru, kas pastāvētu Eiropas līmenī. Tātad izcelt to laukā no šiem na nacionāliem tiesību aktiem un radīt tādu pārstāvošu Eiropas sistēmu. Es nezinu, vai Berešs kundze te man piekritīs, bet viņa māja ir galvu, gan dažādos virzienos, tas gan. Then we should create that competence. Uh, Jā, šādu kompetenci tādā gadījumā vajadzētu radīt, ja tās nav nāk atbildes komentāru, bet kapitāla tirgus savienībai tas ir ļoti svarīgi, jo nevar izveidot vienu kapitāla tirgus savienību, ja būs tieši šādas milzīgas atšķirības. Otrs jautājums, kas vajadzīs riska samazināšanas jautājumos? Nu, tas labākais šai ziņā ir tas, ka ceļu kartu banku savienībā, par ko vienojamies 2016. gadā, jau noteica, kas ir nepieciešams, eh, kas panākams banku samazināšanā, bet banku gadījumā tas nebija pietiekami precīzi, netika pateikts pietiekami precīzi, kurā brīdī esam ar to apmierināti un kad jāspēr nākamais solis. Un tagad to zināmā mērā ļaunprātīgi izmanto tās valstis, kas nevēlas neko darīt risku samazināšanas jomā, un arī tās valstis, kas nevēlas neko darīt kopīgi riska veidošanas jomā. Abi šie valstu nu, grupējumi saka, lūk, vēl mēs neesam izdarījuši pietiekam, vai vēl gluži otrādi, un tā tālāk joprojām. Nu, tad, lūk, secinājumi, ko mēs pirmdien Eirogrupā šai saistībā izdarījām, ir tas, ka nākamais posms būtu jābalst uz ļoti labu dokumentu, ko komisija sagatavoja pēc mūsu lūguma, kur tiek aprakstīts viss līdz šim paveiktais darbs, ļoti iespaidīgi turklāt. Uh, Un tad, pamatoties uz šo komisijas dokumentu, mēs varam tālāk noteikt, kas ir tie nākamie soļi, ko vēlamies sport, spērt, kāda veida tad palaišanas mehānisms, kas ir tas, kas būs tas pa, punkts, kas, eh, tas atskaits punkts, jo, ja nu kāds nevēlas veidot ēdis, tad, protams, varam šausmīgi maksimizēt visu to, kas vēl līdz tam ir jāizdara un tā tālāk. Jūs jau zinat, cik tas ir īstenībā vienkārši, bet es domāju, ka mums vienam uz otru jāizdara zināms spiediens, jārīkojas precīzi, kurā brīdī būs tas brīdis, kad būsiet gatavs spērt solus priekšu, nedrīkst to vienmēr tikai novilcināt. Citādi iesprūdīsim visā tajā. Paldies, saka priekšādātājs. Jūs teicāt, lūk, iespaidīgs darbs pabeigts. Nu, jā, bet ir jau valstis, kas nevēlas neko darīt ēdis gadījumā, un par to diskusijas būs nepieciešams arī par simetriju starp visiem šiem līmeņiem. Turpinam e, jautājumu sēriju Kostas Mavrinīdis, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Ivedzau, man, lai arī man ir kārdinājums runāt par ēdis, es domāju, ka šī ir pēdējā iespēja, eh, nu, tagad, ka mums te ir Daisenblumkungs, pievērsties Kīpras jautājumam, tāpēc vispirms joprojām, joprojām ir neatrisināms jautājums, kas vēl ir jāprecizē. Un jūs esat tas īstākais cilvēks, man liekas, šajā ziņā. Un eh, cita starpā, Daisel Blomkungs, es patiešām no sirds vēlu jums visu to labāko turpmākajā jūsu dzīvē. Nu, kas attiec uz krīzi Kiprā. Jūs pirms tam teicāt, ka atmiņa jums ir laba, un te nu atgādināšu jums par pāris faktiem. 2013. gada martā Beilin bija nenovēršanas atsevišķos scenārijos. Pēc ilgas finanšu ministru tikšanās Eirozonā, Eirogrupā tika paziņots, ka tiks izstrādāts tā sauktais Bēlina pirmais priekšlikums, kurā tiks ietverts noguldījumu apdrošinājums. Nākamajā dienā pēc intervences puses no ECB šī kļūda tika labota un vairs nekāda veida apdrošināšana, nekāda veida nodokļi un tā tālāk vairs nekas netika runāts par apdrošinātajiem noguldījumiem. Nu, un tad ir tāda mīkla, lai arī mēs gaidījām, ka būs Beilin, kas būtu horizontāla līmeņa attiecībā uz visām bankām. Noslēgumā nonācām pie situācijas, kur Beilin faktiski koncentrējās tikai uz divām lielākajām Kipras bankām. Viena tika slēgta, un otra par 50% tika glābta ar noguldījumiem, tātad Beilin, un īpaši jau šiem apdrošinātajiem noguldījumiem. Vai jūs varētu mums paskaidrot, kā tad mēs nonācām pie tādas situācijas, kā tad, neno, nu, kāpēc sākumā bija šī horizontālā Beilin pieeja, un tad beigu beigās nonācām pie tāda scenārija, kur tā tika attiecināt tikai uz divām sistēmiski svarīgām bankām? jo faktiski te vajadzēja būt tad, tādā sistēmā, kas izslēdz vienkāršo 100 tūkstošu apdro, depozītu apdrošināšanu. Un tagad, tagad, kad jūs, piemēram, runāsiet ar pilsoņiem šeit Eiropā no Kīpras, neviens īsti nevar vairs atvērt kontu bankā Beļģijā, piemēram. Paldies! Paldies, paldies, Mavrīdis kungs. Paldies arī par jūsu laba vēlējumiem attiecībā uz manu nākotni. Jūs atgriežaties pie lēmumiem, kas tika pieņemti 2013. gadā. Pirmām kārtām, domāju, ka mēs visi labi saprotam, ka situācija Kiprā bija, nu, atstāta novārtā pārāk ilgi. Tika nogaidīts, kamēr notiks vēlēšanas un tā tālāk un Kipras programmai vajadzēja iesākties jau krietni agrāk. Bet līdz tam brīdim, kamēr es nonācu šajā matā, un tas bija 13. gada februārī, bija taps pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram vairs šādā veidā problēmas vienkārši paslaucīt zem paklāja. Nu, man, protams, liekas, ka būtu Kiprai daudz labāk bijis, ja situācija būtu tikus risināta jau krietni agrāk un programma būtu sākusies agrāk. Jums taisnība, protams, jā, bija divi lēmumi, tik pieņemti divi lēmumi pirmām kārtām ļoti spēcīga tāda noskaņa Eirogrupā, ka šis bailin ir jāizmanto un jau no paša sākuma tas parādījās diskusijās. Uh, bet, nu, godīgi sakot, tieši Kīpras valdība bija tā, kas nevēlējās šo pieeju īstenot. Un tāpēc mēs nonācām pie šī pirmā un tik ļoti kritizētā risinājumu, šī pirmā plāna, kur tiktu noteikta tāda nodeva par visiem uzkrā, uzkrājumiem kontos visās bankās un attiecībā uz ikvienu. Tas tika pasniegts nodokļa formā, kā tāds nodoklis kas um, veicams, lai glābtu finanšu sistēmu Kiprā. Vai tas bija pamatoti vai nē? Nu, te galvenā kritika izteikta tika par to, ka, ka netika um, ņemta vērā šī noguldījuma apdrošināšana, bet ja apskatāmies, cik plaša bija šī krīze sektorā un, un kādi bija dēļ šie noguldījumi, tad faktiski uh, efektīvas noguldījuma apdrošināšanas schēmas Kiprā tomēr nepastāvēja, ja redzam, kāda tur bija apjoma. Tātad noguldījuma apdrošināšana tobrīd Kiprā faktiski bija tāda fikcija. Un kritika, ka mēs kaitējām šai noguldījuma apdrošināšanai, līdz ar to arī bija diezgan um, fik, fik, tāda nepatiesa, jo Kipra nekad nebūtu spējusi apdrošināt, izglābt visus tos deputā, de, depozītus, kas bija Kipras bankās. Tāda bija regu, reālā situācija. Bēlina pieeja neatbalstīja Kipras valdību, un tāpēc nāca, nonācām pie šīs otras sistēmas, pie šīs nodevas. Un pēc tam Kipras parlaments, nevis ECB, kas šo risinājumu savukārt noraidīja un mēs atkal atgriezi, atgriezāmies pie sarunu galda un runājām kārtē, atkal atkārtot par Bēlīnu situāciju, kam deva priekšroku virkne ministru un iestāžu Eiro grupā jau no paša sākuma. Nu tā vismaz es atceros šo situāciju un Kipras valdība piekrita otrajam priekšlikumam, nu jā, protams, citādi mēs nekad nebūtu šo lēmumu varējuši pieņemt. Jums arī jāsaprot, ja būtu bijusi bail-out pieeja, tad šī pretējā pieeja un bankas pilnībā būtu aizsargājušas visus investorus un noguldītājs, tad tādā gadījumā Kīpra būtu vienkārši bankrotējusi. Un tāpēc šī bail-in izvēle faktiski Kiprai palīdzēja samazināt milzīgos izdevumus, un tāpēc šī programma varēja aprobežoties ar desmit miljardiem. Ja būtu bijis šis bailout, jeb glābšana no malas, nu, ņemot vērā, cik daudz bija šīs lielās bankas, kas turklāt daļa savu darbību beidz vai tik pārstrukturēts, ja tās tiktu, būtu tikuši glābts ar ārēju naudu, tad Kiprai šobrīd būtu krietni lielāks valsts parāds, būtiski lielāks. Tāpēc es līdz pat šai dienai joprojām esmu ļoti apmierināts, ka neizvēlējāmies šādu pieeju. Tā bija pieeja, par kuru runājām, piemēram, Grieķijā. Grieķijas gadījumā, un kā rezultātā Grieķijai ir milzīgas problēmas, jo pilnīgi šis bailout gadījums ir novedis pie milzīgiem izdevumu pie, pieaugumiem un arī pieejas, kas nav godīgi pret nodokļu maksātājiem. Paldies! Vanderkenerlājas kungs! Paldies, priekšsēdētāji Daiselblūma kungs, paldies, ka esat ieradies. Novēl jums arī panākums turpmākajā karjeras gaitā. Jā, Jā, bet tomēr gribētu runāt arī par jūsu lomu uh, Eirogrupā un, uh, jā, gribēju uzdot divus jautājumus par to, kas jau ir pagājis. Runājot par eh, valstīm domātiem ieteikumiem, es esmu um, lasījis pietiekam daudz ziņojumu un vērtējumu, tie ir tikuši publiskoti, bet izstāsta, ka bieži vien dalību valstis tos neīsteno. Kādēļ tad mēs nevarētu varbūt tādu lielāku spiedienu izdarīt, lai dalību valstis varētu uh, šos ieteikumus īstenot? Un ko jūs domājat, no, uh, e, domājat par ES dalību? Um, likumdošanu un fiskālo kompaktu, ko vakar piedāvāja Eiropas komisija. Otrs jautājums ir saistīts uh, ar EMS Un, protams, krīze ir eh, ļoti daudz izmaiņu sev nesusi līdzi, un eirozona varbūt ir kļuvusi tāda robustāka, tāpat kā Eiropas monetārā savienība, bet eh, ja mēs, piemēram, rītdien piedzīvotu tādu krīzi, vai mēs varētu to pārdzīvot bez pārāk lieliem zaudējumiem? Paldies! Um, dank u wel. Ook veel dank dat u. Paldies Un paldies, ka jūs jau gribat man tagad sūtīt pensijā. Nu, nē, tik ātri vēl to nesaņemšu. Nezinu, vai var jau to pieprasīt tagad. Pa, esmu par jaunu pensiju, vēl par jaunu, neizmantošu šo jūsu piedāvāto iespēju. Īstenošana attiecībā uz valstīm izstrādātajām rekomendācijām ir bijusi visai vāja, un tāpat laikā ir vēl viens nenoliedzams fakts, ka skatāmies uz SAO ziņojumu par struktūra reformām, kas tikušas īstenots visā Eirozonā, tad tās ir visai iespaidīgas. Tas, protams, ir atšķirīgi no valsts uz valsti, dažas valstis ir darījušas ļoti maz, un dažas valstis savukārt ir no nu, apstākļu spiestas, eh, reizēm programmu spiestas, izdarījušas ļoti grūtas, plašas struktūra reformas. Uh, Un, uh, kas interesanti, ja raugāmies uz eirozonu kopumā, tagad tad valstis ar lielāko iza, pieaugumu, izaugsmi ir tieši tās, kuras ir veikušas šīs grūtās struktūrālās korekcijas iepriekšējos gados - Īrija, Spānija, Portugāla, Baltijas valstis. Un pat Nīderlanda, es teiktu, ir parādījušas ļoti spēcīgu izaugsmi tagad pēc šīm ļoti grūtajām struktūra reformām. Vai mums vajadzētu mainīt to, kā tiek veikta īstenošana, jeb kā tiek, nu, tātad eh, piemērot šīs valstīm izstrādātās rekomendācijas? Nu, es personīgi, ja paraudzīsieties, cik liela ir politiskas politiskā spriedze un cīņa par fiskālā ietvaru īstenošanu, nu tad eh, domāju, ka būtu burtiski jau uz kara takas komisija, tai gadījumā, ja tā teiktu, lūk, jums tagad vēl jākuriģē darba tirkus vai jākuriģē pensiju sistēma, jāpadara tā stabilāka, tas jau būtu jau karš. Nē, domāju, īstenībā šeit ir jāuzņems vienkārši atbildība, kā spēcināt to, ka valsts uzņems atbildību par šīm lietām. Un e, tā ir arī tā doma komisijas priekšlikumā. Komisija saka, varbūt vajadzētu izvēlēties tādu daudzgadu pieeju, slēgt vienošanos ar valdībām, teiksim, par nākamajiem trim gadiem, kāda ir jūsu programma, ko grasties darīt, kādas reformas īstenot. Un, e, nu, tad komisija var izteikt kritiku, teikt, lūk, ar to nepietiek, jārisina vēl tas un tas un vēl kaut kas. Un tad trīs gadu vienošanās laikā šādā posmā varētu nu, te, to savienot nu, ar attiecīgi kaut kādiem reformu atbalsta pasākumiem, ko piedāvātu komisija. Komisija arī par to ir priekšlikums. Nu, piemēram, lūk, atbalsta nodrošināšana valstīm, kas veic šādus reformas. Tātad daudzgadu pieeja, kur dalībvalsts uzņems vadošo lomu, tās nāk klajā ar šiem mērķiem, kas tiks darīts eh, turpmākajos trīs gados un tad pēc eh, dialoga ar komisiju var panākt kaut kādu vienošanos attiecībā uz turpmākiem trim gadiem. Un tas šķiet būtu vērtīgāk nekā, ja tagad katru gadu komisija vienkārši izmet šīs rekomendācijas un, un, rekomendācijas un saka, lūk, jums tas jādara, jādara, un valsts, valsts saka, nē, mēs to neplānojam darīt, mēs plānojam darīt kaut ko pilnīgi citu. Tātad runa ir par to, kas uzņems atbildību. Nu, vai mums ir pietiekama pārliecība, paļāvība gadījumā, ja nāktu jaunu krīzi, vēl nē, kāpēc to saku? Tāpēc, ka šeit runājam par par to spēju pretoties šokam, kā mēs spēsim absorbēt šos šokus. Ehm, Daļa dalību valsts tu ir ļoti neliela fiskālo manevrēšanas tālpa, lai varētu rēģēt, piemēram, uz ekonomikas triecienu un veidot, piemēram, ekspansīvāku fiskālo politiku. Dažās valstīs tas būtu pat neiespējami, nu, vai vismaz ļoti grūti. Bankas, protams, ir ļoti daudz labākā situācijā šobrīd, bet ne visas arī pagaidām vēl. Bet, nu, es teiktu, ka finanšu sektors uh, tiešām ir izveidojis tādu lielāku šoku absorpcijas kapacitāti. Viņam ir vairāk šo papildus kapitālu un, un arī daudz pamatīgāk šīs bilances, tas viss ir uzlabojies. Nu, kas attiec uz mājasemniecībām, nu, tās joprojām ir ļoti pakļautas riskiem. Mājasemniecība parāda atsevišķās valstīs ir ļoti augsti, un arī ekono, jebkura ekonomika šoka gadījumā tas būtu milzīgs ris visam šīm mājasemniecībām. Nu, piemēram, nezinu, ja, ja dzīvesvietu, tātad dzīvokļu un hipotēku tirgus atkal sagrūtu, te būtu augsti procentu, tad tālāk, tāpēc šis mājasemniecība parāda jautājums ir sarežģīts un tāpēc būs ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmu, un te mēs runājam par periodu, kas varētu būt diezgan ilgs, lai mēs varētu izmantot šo laiku ekonomikas izaugsmas laikā, samazināt parādu apjomu, radīt buferus, radīt fiskālo telpu, uzlabot un uzlabot visu šīs situācijas dažādos līmeņos - mājasemniecību, finanšu sektoru un valsts līmenī. Mums jākļūst vairāk spējīgiem pretoties šokiem Nu, tāpēc, attiecīgi, jāizmanto ir tāda, jāizveido, jāizvēlas tāda iespēja, lai izaugsme turpinās, lai esam konkurētspējīgi, investīcijas izglītības politikā, jāatbalsta um, cilvēki darba tirgu, jāpārliecinās, ka ir novatorisms Eiropā un tā tālāk un tā joprojām. Tātad ir jāizstrādā šie aizsardzības mehānika, ir, uh, un tad, protams, arī ofensīvā jāaiziet, jākļūst spēcīgākiem kā tādiem, te visur vēl daudz darba darāms. Uh, Tik tiešām. Pedro Silva Pereira nākamais. Vou fazer a pergunta em português. Um, a senhora Dieselblum... Es runāšu portugāļu valodā. Dieselblum kungs. Eirogrupa ir izvēlējusies sev jaunu priekšsēdētāju, Mariju Centeno. Tās, manuprāt, ir labas ziņas gan Eirogrupai, gan arī Portugālei. Tezoblum kungs. Manuprāt, jūs pareizi norādījāt uz Portugāles sasniegto progresu pēdējo pāris gadu laikā. Un Dēsublūna kungam tiešām ir laba atmiņa. Es domāju, jūs atcerēsieties, ka vēl nesen jūs runājat par sankcijām pret Portugāli, jo iepriekšējā valdība bija padziļinājusi struktūrālo deficītu, bet tagad situācija mainījusies, redzama izaugsme, valsts parāds samazinās, un Portugālē pabeidza pārmērīgā deficīta procedūru, un valsts finanšu ministrs tagad vadīs eiro grupu. Un tad atstāsim to eiro grupas ziņā, kā varētu mainīties politika nākotnē, Bet, Dasablunkungs, jūs labāk par visiem citiem zinat, kā lietas notiek Eirogrupā, tāpēc vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, kādas ir politiskās izredzes Eirogrupā sa saistībā ar eh, atšķirībām starp valūtu kursiem. Cik lielā mērā Eirozonas budžeta kapacitāte var tikt izmantot, lai cīnītos pret eh, valūtu atšķirībām. Un otrkārt, kā būs iespējams cīnīties ar makroekonomisku nelīdzsvarojumiem, budžeta pārpalikumiem? Jūs sacījāt, ka ir svarīgi, lai tās valstis, kurām ir budžeta pārpalikums, uh, būtu lielākas investīcijas, lai veicinātu izaugsmi, bet instrumenti ir ļoti vāji, ja jūs cenšaties eh, panākt šādus rezultātus. Eirozonai vajadzētu spēcīgāks instruments, kas nodrošinātu tos, to, ka tās valsts, kurām ir budžeta pārpalikums, tiešām darītu to, kas viņam ir jādara, lai veicinātu nodarbinātību un izaugsmu. So, uh, thank you, uh, Mrs. Silva Pereira, for your questions. Uh... Paldies, Pereiras kungs. Jūs izteicāt piezīmi par iepriekšējo Portugāles valdību. Man, kā Eirogrupas vadītājiem, ir bijis jāstrādā cieši arī ar iepriekšējo valdību, un arī viņiem ir jāizsaka atzinība par svarīgu grūtu darbu, kas ļauj izvest Portugālu no krīzes. Es nedomāju, ka e, šie, e, šie komentāri bija pilnībā pamatoti. Es strādāju kopā ar e, Albakerka kungu, kurš bija labs finanšu ministrs. Jā, ir lielas atšķirības vēl starp ekonomisko un fiskālo situāciju valstīm Eirozonā. Tas ir politiski sarežģīti, Un arī grūti ir šādā situācijā īstenot efektīvu politiku. Ja mēs visi esam, ja mēs visi būtu vienā cikla fāzē, būtu viegli īstenot uh, politiku. Fiskālā manevrēšanas telpa ir iespējama tām valstīm, kuras ir cikla augšpusē, vai viņiem ir jātērē vairāk un varbūt eh, tādējādi veidotos eh, kādi burbuļi. Un tas būtu viens no jautājumiem. Tas tikai parāda, ka galvenā atbildība līdzsvarotākas pozīcijas izveidē ir nacionāla atbildība joprojām. Dalību valstīm un, un valstu politiķiem ir ieradums pārāk bieži vainot Eiropu un Eirozonu savās problēmās. Un pārāk bieži sagaida, ka risinājumi viņu problēmām nāks no Briseles. Es nedomāju, ka tā ir pareizi. Abas pieejas ir nepareizas. Visbiežāk eh, problēmas nacionālajās eh, valstīs ir radušās eh, tieši nacionālā līmenī, un ir, tām jāatrod risinājums arī tieši nacionālā līmenī. Nākotnē, reaģējot uz negatīviem šokiem, būs nepieciešams stabilizācijas instruments. Kā jau es sacīju iepriekš, to varētu izveidot kā instrumentu finansējot valstis, kas veic reformas, un ESM tur, manuprāt, būtu savu lomu spēlējama. Bet debats par šo instrumentu, tā lielumu, kas to kontrolētu, un tas viss vēl ir ļoti agrīnā posmā un ir ļoti atšķirīgas idejas Mēs ne tuvu neesam eh, konverģents sasnieguši par šo tematu. Werners Langens. Paldies, ministra kungs! Vēlos jums īpaši pateikties par jūsu atvērtību, godīgumu un pragmatisko pieeju savu funkciju pildi, pildīšanām, neskaroties uz eh, iepriekšējā runātāja paustajo atzinību. Nē, esmu pārliecināts, ka jūsu eh, pēctecis eh, būs tikpat um, efektīvs, jo panakomitejas ietvaros bija vizītē Portugālē un tur viņš bija diezgan distancēts. Nodokļi darba spēkam. Mēs lielākoties runājam par uh, nodokļiem no peļņas. Un nākamnedēļ mums būs arī balsošana par to, ka Nīderlanda, Luksemburga, Īrija un Malta, neskroties saviem centieniem šajā jomā, joprojām starptautiski tiek vērtēts kā nodokļu paradīzes. Un tad pirmais jautājums, vai Eirogrupa ir skatījusi šo jautājumu, jeb tikai eh, jautājumu par darba spēku nodokļiem? Otrs punkts. Amsterdams Universitāte ir konstatējusi, ka 23% no visām investīcijām, ko veic uzņēmumi visā pasaulē, iziet vispirms cauri Nīderlandai. Tas nozīmē, ka patentu un licenču sistēma, kāda ir Nīderlanda līdz šim bijusi, ir viens no iemesliem, kas liek secināt pēc ECB pētījuma, kas tika publiskots iepriekšējā nedēļā, uh, Eirozonu sadalījusi eh, uz, uzvarētājos, ieguvējos un zaudētājos. Un līdz ar to eh, ieguvēji ir eh, tās valstis, kas šobrīd ir starp šīm nodokļu paradīzēm, bet zaudētāji ir kā Vācija, Spānija, Francija, Kipra, Grieķija. Un ko jūs e, domājat par jaunajiem komisijas priekšlikumiem? Neatiecināt Maastrichts kritērijas uz visām valstīm, bet e, vidēji uz Eirozonas valstīm, kas nozīmē, ka vidēji gadā parāda līmenis pieaugtu par 200 miljārdiem. Uh, Paldies! par jūsu pozitīviem vārdiem un sadarbību pēdējos gados. Novēlu jums un jūsu darba grupai uh, lielu izdošanos strādājot pie nodokļu jautājumiem. Nu, es atvainojos par savu vācu valodu. Uh, mēs strādājot pie nodokļu jautājumiem, jāsaka, tikai īrijā ir zema nodokļu likmes uz darba, uz darba spēku. Pārējām valstīm tā situācija apgriezta. Tas ir liels spiediens. Un jums pilnīga taisnība, protams, ka pastāv saikne. Ja mēs vēlamies sekmīgi palielināt eh, lielo korporāciju aplikšanu ar nodokļiem, mums ir jāmaina situācija ar nodokļiem darba spēkam. Jūs daudz jautājat par Nīderlandi, kas man tādā uh, nērtā situācijā nostāda. Es neesmu vairs Nīderlandes finanšu ministrs. Jūs zinat, ja? Es varu pastāstīt tikai to, ko jaunā valdība plāno darīt. Vai varbūt man pat nevajadzētu, jo es neesmu viņu pārstāvis. Un neesmu pārliecināts, ka var pilnībā izskaidrot to, ko viņi taisās darīt, bet nu, tā laikam mana problēma. So, uh, in general terms, um... Esmu centies būt pēc iespējas atklātāks attiecībā uz šo jautājumu un attiecībā uz to, ko esmu pēdējos piecus gadus darījis. Amsterdams Universitātes veiktais pētījums, manuprāt, atspoguļo to, ko mēs jau zinām. Daudzi startautiskie uzņēmumi izmanto Nīderlandes nodokļu sistēmu, lai, protams, nevis maksātu nodokļus Nīderlandai, bet virzītu savu peļņu cauri Nīderlandi uz īstajām nodokļu paradīzēm tropu salās. Un šāds biznesa modelis, manuprāt, ir bez jebkādas nākotnes. Um. Have we made enough progress in the Netherlands? Vai mēs esam Nīderlandē pēdējos piecos gados panākuši pietiekam progresu? Nē, nedomāju. Man ir bijušas smagas debates un pat savā koalīcijā pēdējos piecos gados, arī Nacionālajā parlamentā. Parlaments bieži vien eh, ar vairākumu lemj par to, ka nevajag mainīt valsts nodokļu sistēmu, bet es domāju, šādai pieejai nav nākotnes. Un ja mēs varētu izmantot šos papildu ienākumus, lai samazinātu nodokļus uz darba spēku, tad es domāju, ka mēs nonāktu pie daudz taisnīgākas situācijas, mēs varētu uzlabot to, kā darbojas mūsu ekonomika un eh, arī uzlabot cilvēku dzīves standartu. Second question, uh, thank, thank you. Second question was on behalf. Jā, otrs uh, jautājums būtu saistīts ar jaunajiem, uh, jauniem noteikumiem, ko komisija sagatavoja vieglāk attieksmi pret Itāliju. Tas bija Špīgel uh, rakstīts, nevis komisija to sacīja. I tried to look for that in the packet, but it was not there. Es mēģināju to atrast dokumentu paketē, ko prezentēja komisija, bet neko tādu neatradu. Jā, piekrīt jums priekšsēdētāji kungs, es arī vakar izlasīju šos uh, dokumentus un nekā tāda tur nebija. Hjubajie. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Daiselblūma kungs, es gribēju atgriezties pie uh, dažiem aspektiem no uh, jūsu uh, runā. Protams, es tāpat kā jūs priecājos par to, ka dalību valstīs uzlabojas ekonomiskā veiktspēja arī Grieķijā, lai gan šī izaugsme ir vēl visai trausla. Jāsaka, diemžēl ir arī tādi bēdīgi fenomeni, kā uh, cilvēki, kas strādā par tik zemu algu, tik un tā ir nabadzīgi, un ir arī vēl daudz citu problēmu. Bija arī Junkera plāns, lai uzlabotu privātā sektora investīcijas. Un eh, jāsaka, ka ir daudzi ekonomisti, kas eh, saka, ka joprojām trūkst investīciju un uh, nav pietiekam labas infrastruktūras, tādēļ tas rada tautsaimniecības problēmas, uh, ņemot vērā arī uh, to, ka investīcijas norisinās ļoti gausi, domājot arī par energosektoru un citi. Pervānša Bēresa uzdeva jautājumu arī par līdzsvaru, bet, lai būtu arī valsts sektora investīcijas, ir jābūt arī labai budžetārai politikai. Ko jūs par to domājat? It īpaši runājot par eirozonu tālāk, par Vācijas IKP runājot. Jāsaka, ka tas ir divreiz augstāks nekā eirozonas IKP kopumā. Nu, jāsaka, ka tas varētu Eiropas eksportus aizkavēt, ko par to domā Eirogrupa un ko jūs piedāvājat, lai šo Vācijas budžeta pārpalikumu kaut kādā veidā labāk regulētu. Un atsaucoties uz Bernera Langenā teikto par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Jūs man stāstījāt, kādēļ Eiro grupā ir tik grūti par to visu runāt. Lūdzu, nu, diemžēl tā ir jūs pēdējā reize šajā komitejā, bet lūdzu paskaidrojiet, es nesaprotu, kādēļ dažas Eiropas Savienības dalību valstis nav iekļautas šajā melnajā sarakstā, kas netika, nu, pat uh, izveidots, nu, varbūt vajadzētu kaut kādu pelēko. Uh, sarakstu varētu izmantot, eh, jārunā arī par īriju. Piemēram, Bēļģija, eh, mana valsts vakardien Belfijas banka tika pārmeklēta. Uh, Tur bija kratīšana, jo bija uh, konstatēts, ka kopīgi ar Luksemburgu šīs bankas ir palīdzējušas atvērt vairāk kā 3000 uh, ārzonas uzņēmumu. Par to vispār nekas nav teikts, un kādēļ Eirozona par to nerunā. Paldies, un uh, novēlu jums uh, liels panākums gan privātajā, gan profesionālā dzīvē turpmāk. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies! Makroekonomisko salīdzinošo rādītāju izmantošana ir veids, kas ļauj valstīm sadarboties un kopīgi īstenot struktūrāls reformas. Un šīs struktūrāls problēmas, ar kurām mēs saskaramies, bieži vien ir līdzīgas. P piemēram, pensiju sistēma ilgspējība. Pensiju sistēmas, protams, ir at, eh, atšķirīgas valstīs, bet eh, to problēmas bieži vien ir līdzīgas, piemēram, strauji novecojuši iedzīvotāji. Līdz ar to tiek izstrādāt kritēriji šajā gadījumā, kā mērīt ilgspējību un ko var darīt, lai uzlabotu vidējā termiņā pensiju sistēmu ilgspējību. Tur netiek teikts, kādā veidā dalību valstīm būtu jākoriģē savas pensijas sistēmas. Tas, manuprāt, ir interesants veids, kā strādāt, atzīstot valstu suverēnumu attiecībā uz šāda veida politiku, bet vienlaicīgi izdarot spiedienu vienam uz otru, cenšoties paralēli risināt šīs problēmas. Mēs esam monetārajā savienībā, Un, ja šīs makroekonomiskās problēmas netiks e, saulēcīgi risinātas, e, tad e, tās ietekmēs situāciju arī citās valstīs. Jūs runājat arī par investīciju nepieciešamību publiskajā sektorā. Tas ir atkarīgs no fiskālās manevrēšanas telpas, un tā ir nevienlīdzīgi sadalīta starp dalību valstīm. Man gribas cerēt, ka tas tāds īslaicīgs jautājums, kuru izraisījuši notikumi pagātnē, un mēs drīz vien nonāksim pie līdzsvarotākas situācijas. Bet eh, es atceros, ka Vācija bija slimnieks Eiropā un veica ļoti smagas reformas ienākuma politikā, darba tirgu, kas pēdējos desmit gados ir viņiem devis milzīgs iegūms. Vāciešiem teiktu, esiet uzmanīgi, šādi iegūmi neilgs mūžīgi. Ir jāturpina sekot produktivitātei, konkurētspējai un tā tālāk. Savukārt citām valstīm ir svarīga mācība, ko tās var gūt, ka ir jāturpina darboties, jāturpina strādāt pie ekonomikas uzlabošanas Man nav brīnuma nūjiņas, es nevaru paņemt naudu no Vācijas budžeta un pārlikt uz Itāliju. Un nedomāju, ka tas arī nākotnē notiks. Bet es jau sacīju, ka tas mums ir nepieciešams tad, kad būsim tikuši galā ar šīm mantotajām problēmām, jo lielākoties tās ir tieši tās, kuras mēs šobrīd risinām, tad ir jādomā, kā mēs varam palīdzēt valstīm nākotnē pārvarēt negatīvus šokus. Par melno sarakstu. Par to man nevajadzētu komentēt. Tas tika otrdien apspiests ECOFIN, bet es vairs neesmu ECOFIN dalībnieks. Par valstīm, kurām tur ir jābūt vai nav jābūt, jums jārunā par šo jautājumu ar ECOFIN vadītāju no Igaunijas. Paldies! Manuprāt, šī bija ļoti laba viedokļa apmaiņa visiem kolēģiem. Ir bijusi iespēja pateikties jums. Es atzinīgi novērtēju to, cik lieliski jūs esat pauduši savu viedokli, aizstāvējuši to, sasaistot to ar savu kopējo pārliecību. Šodien es novērtēju to, ka papildus parasti lieliskajam veidam jūs pievienojat arī tādu pārdomu toni, atskaroties pagātnē, paskaroties to, kas labs ir paveikts, kur Eiropa varbūt ir kļūdījusies. Tā kā paldies, ka jūs padarījāt šo viedokļu apmaiņu par īpašu. Un tas ir arī apliecinājums uh,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 Dear colleagues, please. Ko, dargie kolēģi, mums ir jāturpina mūsu darbs. Sorry, colleagues. We need you. Dargie kolēģi, mums ir jāatgriežas pie darba. Tālāk ceturtais darba kārtības punkts, ja nekļūdos. Banku savienība 17. gada ziņojums, referents Sanders Lunas, grozījuma izskatīšana, 392 grozījumi ir tikuši iesniegti. Lūdzu, referent kungs, vārds jums. Thank you, Mr. Chairman, and you... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, jūs pareizi saskaitījāt, gan 3500 grozījumi ir iesniegti. Gribēju pateikties kolēģiem eh, par šiem interesantiem grozījumiem, un mēs tagad strādājam vaigas viedros, lai sagatavotu kompromisus. Un eh, pārskienot acīm eh, šiem grozījumiem, es varu um, secināt, ka īstenībā tie sasaucas lielā mērā ar tām diskusijām, kas izskanēja mm, šī gada novembrī Un Hūbners kundze un Delvo kundze uh, arī ļoti labi sadarbojas, lai gan nāk no atšķirīgām politiskajām grupām un tiem, kas, kas uh, sāka domāt, ka lielā koalīcija ir mirusi Eiropas parlamentā, izrādījās nav taisnības arī pēc Tajānī kunga stāšanās amatā labi, bet tagad jokus pie malas katrā ziņā šāda sapratne pāri politisko grupu līnijām noteikti mums ļaus. Uh, labāk arī atrast saprašanos un kompromisus izstrādāt. Iepazīstoties ar šiem grozījumiem, eh, tie atspoguļo arī tādas nacionālas nostādnes, eh, racionālas nostādnes, atvainojas eh, nevis politiskas dabas, saprotot, ap ko tad lieta īsti grozās un uh, priekšlikumi ir izstrādāti, ir daudz grozījumu, kas piedāvā eh, svītrot veselu punktu, pantu, nu, tas, protams, vienmēr ir labi eh, padarīt ziņojumus tādus īsākus, kodolīgus, koncentrētākus. Bet, protams, nevienmēr ir vienkārši eh, svītrot kādu pantu vai punktu. Kā jau es teicu, vairums grozījumi ir tādas konstruktīvas dabas un uzlabos ziņojuma redakciju. Bet es gribēju izmantot iespēju nedaudz pievērsties arī eh, maniem grozījumiem, par kuriem es jau stāstīju 5. novembrī. Es gribēju sagatavot tādu neitrālas dabas ziņojumu Es uh, vairāk, nu, kādu desmitu grozījumus esmu iesniedzis un gribēju par tiem diskusijās arī izteikties. Pirmām kārtām es uzsveru, ka netiek pietiekami daudz darīts, lai novērstu riskus starptautiskajā banku sistēmā, runājot piemēram par Banko Populāru, Banka Diveneto, ir jābūt lielākai caurskatāmībai, ir arī citu grupu grozījumi, kuros tas ir minēts, un tāpat piedāvāju arī pievērst uzmanību ECB uh, noteikumu mainītajam pielikumam. Uh, to izskatīja arī uh, juridiskais dienests, un es pilnībā saprotu arī atzinumā paustās raizes. Gribēju, lai tas ir skaidrs jau pašā diskusiju sākumā. Tāpat es arī uzsveru. Mm, risku koncentrāciju, e, šo problemātiku, sevišķi tas attiec uz valstu obligācijām. Tiek tāpat runāts arī par likviditāti. Tas ir pietiekami delikāts jautājums un esmu arī izteicies par valsts atbalstu un tā tālāk un tā joprojām. Mēs arī diskutējām ēnu referents sēdē par ESO e, priekšlikumiem, un nākamā otrdien Strasbūrā pie tā vēl atgriezīsimies. Un tā trešo pīlāru nevienu grozījumu pats neesmu sagatavojis, jo mums katrā ziņā ir eh, jāciena Esteres Delangas darbs, kas ir gatavojis ziņojumu par eh, Edis, un viņai jau tāpat ir eh, pietiekami grūti nācies strādāt. Uh, Ja runājam par grafiku, mēs strādājam ļoti smagi, lai kompromisu grozījumi būtu gatavi pēc iespējas ātrāk. Un ir ļoti labi, ka pirmā referents ēda jau ir ieplānota nākamā otrdiena. Paldies! Paldies! Man no savas puses jāpiemetina, ka ļoti augstu vērtēju jūsu tādu ļoti ātro darba grafiku. Un mums katrā ziņā nav uh, par katru cenu jābalso 24. janvārī. Ja tas jums uh, dod vairāk pašpaļāvības, tas būs ļoti labi. Ir grozījumi, ko ir parakstījuši vairāki kolēģi kopā, tas tikai pierāda, ka ir bijusi tāda ražīga sadarbība arī starp dažādu politisko grupu deputātiem. Mm. Liels paldies par jūsu labo konstruktīvo darbu, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Brians Heis runās pirmais Danutas Hūbners vārdā. Paldies! Paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies Lūnes kungam par šo labo ziņojumu un um, grozījumu autoru vārdā. Man ir jāizsakās šodien, diemžēl Danuta nevarēja ierasties. Viņa uh, lūdz man pateikt, ka ar lielu prieku strādāja kopā ar jums. Un, ja runājam par galvenajiem principiem šajā ziņojumā un par grozījumiem, tiek runāts. par uh, likumdošanu, par kuru tagad tiek vēstas sarunas, tādēļ ziņojumā arī nav nekādu tādu obligātu rakstura ieteikumu. Tāpat mēs uh, arī strādājām pagājušajā gadā. Komisija ir arī mēģinājusi atkal atsākt diskusijas par banku savienību un par banku pakotni sāks diskutēt nākam nedēļ. Tas ir ļoti būtisks ziņojums, un mums nevajadzētu, protams, arī uh, dubultot to darbu vai, vai eh, darīt to pašu darbu, kas jau tiek veikts kaut kur citur, piemēram, 22. pāntā un uh, eh, 23. par Edis, tas jau ir pieminēts, jo citur arī notiek līdzīgas aktivitātes. Tātad šiem darbiem, šīm dažādām aktivitātēm ir jābūt eh, citai citu papildinošām, nevis izslēdzošām. Tāpat tiek arī runāts par konsultācijām uh, banku sektorā, un tas arī ir jau pieminēts citos ziņojumos, un vajadzētu izvairīties no institūciju vai struktūru skaras kaunināšanas, par to mēs jau pagājušā gada ziņojumā runājām, un ir jābūt arī atsaucēm uz citiem ziņojumiem, un, uh, kas ir tapuši īpašajās komitejās tādās kā taks. Mēs mēģinājām uh, atturēties no individuālas struktūras augšanas vārdā un kaunināšanas. Ir arī tādi specifiskākas dabas grozījumi. Mēs eh, uzstājām eh, uz īpašām normām, kas ir jāievēro runājot arī par uh, pakalpojumu sniegšanu finanšu jomā un monetāro politiku. Informācijas apmaiņas starp ECB, uh, obligāta uzraudzība, tas mums problēmas nerada un, protams, arī ir jānosaka. Uh, uzrauga pilnvaras. Ja runājam par likumdošanas lēmumiem un otrā pīlāra lēmumiem, mēs par to esam runājuši pilnīgi nesen un m, mm, tiek runāts arī par tādu taustāmu Eiropas dimensiju slikto kredītu sakarā. Uh, Komisija ar ECB ir sākušas darbu pie šī jautājuma un būtu tikai godīgi atzīmēt, ka ir jādara vairāk visos līmeņos un mēs eh, nevarētu atlikt Bāzela 3 finansējumu, bet nevajag kapitālu palielināt automātiski, jo valstu obligācijas un vērtspapīri tad nebūtu uh, pakļauti apusējuma principam. Daži vārdi par Brexit, tas nevarētu ietekmēt nolīgumā uh, burtu un garu, ja mēs līdz šim nolīgumam ar Lielbritāniju pēc Brexit nonāksim. Protams, ka banku sektors Lielbritānijā spēlē lielu lomu, bet mums būs jāmēģina pielāgoties uh, pārmaiņām Ja runājam par noregulējumu, ir jābūt eh, bankās harmonizācijai, ir jābūt eh, harmonizētiem noteikumiem. Un nesenie noregulējumi piemēri eh, jau pietiekams kaudri ilustrēja, ka ja mēs neharmonizēsim šo jomu, tad tas samazinās arī manevrēšanas iespējas bankām banku savienībā. Uh, Tiek runāts arī par eh, nore, atšķirību starp noregulējumu un maksātnespējas procedūru un valsts atbalsta sniegšanu. Nedrīkstam pieļaut šeit nekādus caurums likumdošanā. Ir, protams, arī jāievēro pārējais laiks, kas ir jāatspoguļo ziņojumā. Konstitucionālo lietu komitejas priekšsēdētāja Danuta runā arī par fiskālā kompakta uh, integrāciju ES līkumdošanā. Tas ir ļoti svarīgi un vajadzētu arī par šo fiskal backstop uh, izvēlēties tādu striktāku formulējumu, uh, jo pietiekam daudz darba jau notiek un dalība valstis uh, ir uh, lēmušas šādu backstop īstenot uh, un tādēļ darbam ir uh, jātiek īstenotam pēc iespējas ātrāk. Danutas vārdā gribēju jums pateikties par visu šo darbu un ar nepacietību gaidu mūsu nākamo ēnu referents sēdi, kas notiks jau nākamajā nedēļā. Paldies! Paldies, varbūt īsti nesapratu šo saikni starp fiskālo kompaktu un banku savienību, saka priekšsēdētājs, bet nu labi. Delvo kundze, paldies! Jāsaka, ka ir vairāki grozījumi, ko es uh, uh, sagatavoju kopā ar Danutu Hībneri. Mēs gribējām palīdzēt referentam. Mums pagājuši gadu bija ļoti sarežģītas diskusijas par Banku Savienības ikgadējo ziņojumu, tādēļ mēs gribējām šogad uh, Um, padarīt darba procesu tādu gludāku. Mēs jau pagājuši gadu vienojāmies par galvenajiem principiem, tādēļ šogad varbūt vajadzēja vairāk tādu tehnisku nopulējumu. Un nevajadzētu arī, protams, uh, ietekmēt to darbu, kas norisinās pie līdzīgiem dokumentiem un līdzīgiem lēmumiem. Uh, uh, tādēļ arī šajā ziņojumā ir atsaucis uz tiem. Mēs arī vēlējāmies izvairīties no kļūdām, kas tika pieļautas pagājušajā gadā. Un ir, protams, problēmas, eh, kas eh, joprojām ir saglabājušās arī šogad, jo nav pietiekam daudz progresa panākts, pilnveidojot banku savienību. Un ja, piemēram, kaut kas, kas ir ticis minēts pagājušā gada dokumentos, nav atrisināts, tad mēs arī šī gada grozījumos to atkārtojam. Ja runājam par kaunināšanu un saukšanu vārdā un regulējuma gadījumiem, mums katrā ziņā ir jāiepazīstas ar tādiem vispārīgiem problēmu aspektiem, jāmēģina identificēt kļūdas, nevis visi, teiksim, jākaunina un jāsauc vārdā atsevišķas bankas tādā garā mēs arī e, kopīgi ar Danutu parakstījām vairākus grozījumus. Nu, nesam vienas prāts par pilnīgi visu, bet sadarbības gars bija dzīvs. Jau iepriekš teicu. ka uh, Jūsu ievadvārdi bija ļoti pesimistiski, bet es gribētu arī kaut ko labu pa pateikt, jo, nu, zināms, progress Banku Savienībā tomēr ir panākts. Un, ja runājam par uzraudzību, es iesniegšu grozījumus, jo tas ir vienīgais veids, kā parlaments var paraudzīties uh, uz institūcijās notiekošo, ņemot vērā arī tādus praktiskākus aspektus, ja mēs gribam darbu turpināt. Jā, fintech ir jāizmanto. Kiberdrošība, informācijas sistēmas, tā, tas viss ir um, ļoti svarīgi. Ja runājam par makroprudenciālajiem instrumentiem, šeit nekādu progresu nevarējām saskatīt. Un visbeidzot sliktie kredīti, jeb NLP. Protams, tas ir dalību valstu pārziņā, bet arī Eiropai ir jārīkojas Pateicoties grozījumam, arī norādīju uz labākas likumdošanas nepieciešamību. Jāievēro caurskatāmība, ir jābūt konsultācijām, jānotiek ietekmes izvērtējumam gan finanšu sektora labā, gan arī domājot par trešās pakāpes likumdošanu. Tā, tā, tādu mājienu gribējām izteikt, eh, lai regulātori to varētu izlasīt. Un varu rezumēt, ceru, ka mūsu grozījumi būs noderīgi un ziņojumi tas uzlabos. Paldies! Rīkorņie. Nē, ne? nerunās. No Alde neviena nav. Jēgas kungs tad lūdzu. Paldies, runāšu portugāļu valodā, kā ierasts. Ikgadā ziņojums par Banku Savienību nozīmē to, ka galu galā mums ir jāpārskata tie mērķi, kas uh, balstīja Banku Savienības uh, izveidi. Noregulējums bieži vien tiek uh, veikts ar valstu līdzekļiem, un mēs pieminam arī bankas, kas ir pārāk lielas, lai to, to drīkstētu piekļaut to bankrotu. Un tas, protams, attiecas gan uz Portugāli, gan citām valstīm. Jāsaka, banku glābšanas operācijās joprojām tiek izmantots daudz publiskā finansējuma, un tādā veidā valsts iedzīvojas parādos. Un mēs arī redzam, ka joprojām ir tāda ļoti liela risku koncentrācija. Un jāsaka, finanšu sektors joprojām strādā ar tādām pagātnes normām, un tas uh, rada ļoti daudz eh, šaubu un nedrošības. Vai politiķi ir pietiekami spēcīgi, lai uh, ieviestu nepieciešamās reformas? Ir ļoti daudz lobiju, pārstāvju partijās, bankās, finanšu sektorā, kas īstenībā nav interesēti šādas reformas ieviest. ir uh, redzēti arī zināmi manevri, lai to visu apturētu, neutralizētu, padarītu par mazāk efektīvu. likumdošanas priekšlikums ir veikts balstoties uz dažādām ekonomiskām analīzēm, bet eh, īstenībā tas nav pietiekami efektīvs. Nu, skatījāsimies, kas tad notiek ar Banko Populāru. Tā ir milzīga traģēdija. Un jāatzīst, ka uzraudzība nav veikusi savu darbu pietiekami labi. Tā ir cietusi fiasko. Tas attiec arī uz Itāļu bankām. Banku sistēma eksternalizē uzraudzības procesus. Lielie konsultanti pēdējās desmitgadēs visu laiku ir kontrolējuši banku peļņu. Un tajā arī sakņojas uh, visa lēmuma pieņemšanas procedūra, runājot arī par uh, banku glābšanu. Tādēļ runāt par banku savienību, es pagājušo gadu vērtēju visai kritiski. Mēs neesam pilnībā pārliecināti par banku savienības izdošanos. Mums ir jābūt tādam publiskajam finanšu sektoram, kas patiešām nāk par labu pilsoņiem un kalpo viņu interesēm. Paldies! No zaļajiem ir kāds klāt? Kā vārdā jūs uzstāsieties? Marko Vallī no FDD? Ne? Barbara Kapela? Kāds grib izteikties brīvajā mikrofonā? Ok, so... Labi, nu tad došu vārdu atkal referentam. Paldies, paldies kolēģiem, paldies ēnu referentiem. Un, ja runājam par ziņojumu saturu, ar nepacietību gaidu produktīvas diskusijas mūsu ēnu referentu sēdē, un līdz otrdienai arī aktīvi strādāsim pie grozījumiem. Ja runājam par šo saspringto grafiku, liels paldies priekšsēdētāji kungs par jūsu izrādīto elastīgumu. Es, protams, darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai ievērotu nospraustos datumus. Mēs eh, patiešām strādājam ļoti labi. Ir EKR eh, e grupas konsultāti, kas ļoti labi pārzina matēriju. Es domāju, ka mēs paveiksim savu darbu godam. Ja mēs runājam par fiskālo kompaktu sasaisti ar Banku Savienību, priekšstādātāji kungs, es īstenībā varu jums eh, zināmā mērā piebalsot. Ja mēs šeit izmantosim pārāk daudz radošā gara, diez vai mums tas ļaus nonākt pie kompromisa, runājot par kaunināšanu un saukšanu vārdā, eh, ka nevajadzētu to darīt. Jāsaka, tā ir tāda interesanta pieeja. Ja mēs to visos ziņojumos ekonu komitejā varētu izmantot, tas noteikti mūsu darbu padarītu interesantāku. Mēs tagad strādājam pie konkurētspējas dokumenta, jā, arī tur šo principu varētu ievērot. Uh, Ja runājam par kiberdrošību, jā, jūs ieteikums ir ļoti vērtīgs. Paldies SD grupai. Es strādāju pie kompromisiem, lai sagatavotu kaut ko tādu, kas ņem vērā arī jauno attīstību. Paldies! Paldies! Pateikšu, iepazīstināšu jūs ar datumiem. 24. janvārī ir paredzēts balsojums šajā komitejā. Un tad uh, arī jāskatās, kad varēsim balsot plenāru sēdē. Tas atkarīgs arī no mūsu sarunvedēja komandas. Tagad nākamais darba kārtības punkts. tā informācijas apmaiņa par nodokļiem, ņemot vērā pārobežu vienošanās. Mm, referents ir e- Emanuels Morels. Lūdzu, jums vārds. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu atgādināt, ka visi šie fiskālie skandāli pēdējo gadu laikā ir burtiski savairējušies. Uh, Um, un tas skar arī Eiro, Eiropu. Pavisam pamatot ir radies iespējas, ka ir tāda pilnīgi nesodomība tiem, kam ir līdzekļi, visi šie multinacionālie uzņēmumi, holdingu kompānijas izmanto tādus mehānismus, kas ir uz likuma robežas, lai apietu tiesību aktus un ietaupītu uz nodokļu maksājumiem. Taisnība, ka parlamentā šis jautājums. Uh, vienmēr ticis skatīts kā viens no aktuālajām tēmām. Mums ir bijuši vairāk dokumenti, par kuriem esam balstojuši arī diezgan vienprātīgi, pieprasot pilnīgi pārskatāmību, prasām vērsties pret eh, krāpšanu, tāpat ir pret šiem, šiem vidutājiem un tam līdzīgi. Un tieši šī ietvara ko, kontekstā mēs arī nonākam pie šī konkrētā ziņojuma. Un tas pilnīgi noteikti arī viens no tādiem interesantākiem veidiem, kā Eiropas Savienība varētu doties uz priekšu, lai vērstos pret šādu veidu kaitīgu praksi nodokļu apiešanas jomā, jo te runājam par eh, nu, vēršanos pret agresīvu nodokļu plānošanas schēmā, ko izmanto daudz uzņēmums ar vidutājiem. Un eh, šobrīd pastāv pilnīgi vesela nozara, kas ļauj šādā veidā optimizēt darbību, un, nu, kā jau teicu, nu, te likums tiek stepīts uz visām pusēm nereti. Tur advokāti, vidutāji pelna milzu naudas uz to, veseli dienesti tiek veltīti, komandas tiek veltīts tam, lai domātu, kā ietaupīt nodokļus un tam līdzīgi. Un Panamas dokumentos mēs ļoti labi redzējām, lūk, Mo, Mosak Fronseika tur bija un citi un tā tālāk, kas, nu, parāda, cik lielā apjomā šī problēma pastāv. Šeit vēlējāmies eh, parādīt plašu visu šo tehnoloģiju, vēršoties arī pret šiem vidutājiem. Uh, kas un vēlamies, protams, lai visu šī informācija pēc tam tiek tālāk automātiski izplatīta dalību valstīm, tāda ziņojums pārobežus, par, par šīm pārobežu schēmām. Ekon komiteja strādā šeit kopā ar citām komitejām, kas sagatavo atzinumus. Mēs visi esam, protams, līdzdarbojušies arī uzklausīšanā. Un tāpēc domāju, ka šī iniciatīva kopumā tiks uztvērta ar, atbal ar um, atbalstu, protams, virkni arī uzlabojumu. Šeit vēl ir iesniegt kā grozījumi. Esmu priecīgs, ka varēšu ar ēnu referentiem par to visu apspriesties. Esam parlamenta līmenī, esam jau izteikušies vairāk kārt par fiskālām jomām. Pirmais grozījums, ko es ierosinu, šeit ir tāds neliels, bet tāpat laikā varbūt svarīgs, ir tas, ka, ja kāds ir efektīvais gala labuma saņēmējs, tad tas tiek attiecīgi definēts. Sākotnējā tekstā tas neparādās. Mm, fiskālajā jomā parlaments eh, domā, ka jāievēro vienlaikus arī subsidiartāts princips, respektīvi nosakot sankcijas eh, vidutājam, ja netiek šāda ziņošana veiktam, tad vispirms tām jābūt ir mm, finansiālām soda naudām, kas būtu demotivējošas, bet vienlaikus arī represīvas. Uh, jo tas, tam vajadzētu attiekties uz cilvēkiem līdzi, un uzņēmiem līdzīgi, kā tas ir krimināla kodeksā. Nedrīkst būt tā, ka nu, tas ir kaut kā tāds maigāks sots un tam līdzīgi, un otram kārtām pieprasām, lai katru gadu tiek iesniegt arī ziņojumi par konkurences politiku komisijai, jāizpēta šīs nianses, un to, protams, nevar izdarīt, ja nav pieejama informācija par šāda veida schēmām un rīcībām. Ehm, šāda veida prakses ir jāpublisko, un informācija, protams, ir svarīga, kā jau teicu, informācija tā, kā tas pieprasīts direktīvā. Vienlaikus respektējot konfidenciāts pienākumu, ko arī ierosina šeit kā pielikumu. Un tad vēl tāds delikāts punkts, bet diskusijas par to vajadzīgs. Šobrīd direktīvā tiek ietvertas tikai, turp, tikai turpmākie fiskāli instrumenti starptautiskā mērā, bet es domāju, ka mēs pieļaujam kļūdu, ja mēs neraugāmies jau uz pastāvošajām schēmām. Jo šobrīd šeit ir daudz, daudz nacionālu uzņēmumu, trusta fondi um, un tāpat arī privātpersonas, kas dzīvo izmantojot šādas nodokļu schēmas, kas ir izstrādātas, nu, ko vidutāji viņiem ir pārdevuši, nu, ne, nezinu, 10 jau 15 gadus, un šādā veidā, protams, ka, nu, šīs schēmas ir zināmas, tas, ka viņas pastāvīja ilgāku laiku un tam līdzīgi, zināmā mērā ir arī krāpjošas un likuma apējošas, tas nenozīmē, ka tās nevajadzētu šeit tās ietvert. Un te mēs runājam par diezgan būtiskām finanšu summām, valstu līdzekļiem, kas, tam, kas pie tam nenot, nenonāk. Es domāju, ka mums vajadzētu arī veikt kaut kāda veida inventarizāciju par to, kāda veida pašreiz pastāv um, agresīvas nodokļu plānošanas schēmas. Tāpēc es domāju, ka šeit šo datumu vajadzētu noteikt ar tādu retrospektīvu. Nu, rīcība, protams, būs pavisam vienkārši. Es jau uh, gribu vai vēl norādīt, ka arī sabiedrība to no mums gaida un gaida, ka mēs rīkosimies tūlīt pat pirmām kārtām jāpieliek punkts šāda veida nodokļu schēmām vismaz šeit Eiropā un tādus šobrīd pastāv. Otrām kārtām ir eh, jāskatās tie, kas šeit nesājas pa Eiropu un šādā veidā ietaupa no vienas valsts uz otru. Tālāk ir um, nu, jāskatās, kāda resursi šāda optimizēšanas rezultātā tiek ietaupīti Un identiski jārīkojas pilnīgi pret visiem nodokļu maksātājiem. Nu tā, lai godīga nodokļu maksāšanas sistēma būtu realitāte, un šobrīd tas tā nav. Paldies tālāk tautas partijas vārdā. Nākamais runātājs. Marto Šalokungs. Priekšādātā šis ir ārkārtīgi svarīgs dokuments. Un tā mērķis ir palielināt kontroli par nodokļu maksāšanu un e, ierobežot izvairīšanos nodokļu maksāšanas, uzlabojot automātiskās informācijas apmaiņas kvalitāti. Un paldies kolēģim par priekšā likto tekstu. Es piekrītu virknē punktu, ko viņš teica. Es domāju, ka būs interesanti pie tā visa vēl arī strādāt kopā ar ēnu referentiem, bet ir vēl pāris lietas, uz, gribētu vērst, uz kuriem gribētu vērst uzmanību. Pirmais grozījums Nu, tam tautas partija piekrist nevar. jo tur tiek runāts par nodokļu atvieglojumiem. Tas ir kas cits, tas ir atšķirīgi dažiem. Trešajā grozījumā domājam, ka šim principam jābūt vērstam gluži otrādi. Un tad vēl septītajā grozījumā parādās jautājums, kas būtu jāskata uzmanīgāk, tātad par aptvērumu izvēršanu. Domāju, ka pie tā atgriezīsimies ēnu referentu tikšanās laikā. Un šis 14 gadu retroaktīvais datums ir vēl viens jautājums, kas prasa sīkāku uzmanību. Te es atcaucos uz 10. grozījumu, tālāk 12. grozījums. Mums labāk patīk sākotnējais teksts. Attiecībā uz uh, tirzniecībai delikātu informāciju, jeb tādiem komerc noslēpumiem. Ir ļoti labi, protams, nodrošināt labāku kontrolas sistēmu un strādāsim pie tā visa kopīgiem spēkiem, tad šī sistēma tiešām arī būtu efektīvāka. Paldies! EKR grupas vārdā Pirko Lunas Lerners. Kundze, paldies priekšādātāji! Paldies iepriekšējiem runātājiem. Šis priekšlikums ir visai agresīvs. Agresīva nodokļu plānošana noved pie tā, ka tiek rāks radīt, atrast tie caurumi likumos, un tas notiek ātrāk nekā likumdevē tos var aizpildīt. Tas noteikti tā notiks arī nākotnē. Šajā priekšlikumā tiek uzlikts pienākums nodokļu konsultantiem, grāmatvediem, juristiem un bankām ziņot nodokļu iestādēm tūlīt pat tajos gadījumos, kad viņi novēro šādas agresīvas nodokļu. Um, maksāšanas schēmas, kas tiek veidotas, tātad automātiski nodok, informācijas apmaiņas starp valstīm notika strauji, un tas nozīmē, ka nodokļu iestādes arī citās dalībvalstīs varētu šo situāciju koreģēt pat jau tajā pašā fiskālajā gadā. Saskaņā ar komisijas teikto, ja, šis, ja, ja šis jaunais instruments stātos spēkā, ja tas jau būtu šobrīd spēkā, tad situācija īrijā iespējams būtu bijusi citāda. Mēs būtu varējuši attiecībā uz Apple izvairīties no tās. Komisija turklāt uzskata, ka preventīvi, ja profilaktiski pasākumi šai gadījumā ir pietiekami, jo uzņēmumi taču bīstas par savu reputāciju, par skādi, kas te varētu tikt nodarīta. Tāpat laikā, ja šāda informācija netiek publiskota, bet tikai to apmainās tikai starp nodokļu iestādēm, tad tādā gadījumā šāda veida rep, kaitējums reputācijai nedrauda uzņēmumiem. Un svarīgi pārliecināties, ka nodokļu iestādes patiešām arī veic izmeklēšanu attiecībā uz uzņēmumiem. Tajos gadījumos, kad šādas schēmas parādās, būtu svarīgi pārliecināties, ka tās valstis, kas piesaista uz, nu, sev ar zemiem uzņēmumiem, nodokļu līmeņiem, kā piemēram īrija, izveido atbilstīgas sistēmas, kas ļauj, eh, nu tad tādā gadījumā vērsties pret nodokļu apiešanu, nodokļu maksāšanas apiešanu. Svarīgi, lai visām valstīm būtu pietiekami atbilstīgas šādas sistēmas un varētu īstenot šo konkrēto direktīvas priekšlikumu. Svarīgi arī izstrādāt sarakstu, uh, ar signāliem par izvairīšanos no nodokļiem, kam nodokļu iestādes varētu viegli sakot un kas ļautu pārliecināties par kopēju pieeju šai gadījumā. Svarīgi, lai tiktu nobloķēti visa veida, nu, tā teikt, caurumi, tā lai tādu uzņēmumu kā Apple maksātu nodokļus īstajā vietā īst, un īstajos apjomos. Paldies, saka priekšādātājs. Aldi grupas vārdā runātājs tālāk. Morēla kungs, paldies par eh, paveikto darbu. Pirmām kārtām vēlos paust atbalstu komisijas priekšlikumam. Es patiešām uzskatu, ka ar to tiks izveidot vienāds spēles noteikums starp nodokļu maksātājiem un tiks mudināta pārskatāmība. Mums jā, jāgla, jā, jārūpējas par nodokļu ieņēmumiem dalību valstīs arī turpmākajos gados, bet tomēr, kā jau referents norāda savā ziņojuma projektā, pastāv vēl tādi jautājumi, kas ir jāapspriež un punkti, kuriem nepieciešams precizējums. Nu, piemēram, komisijas lēmums ietvert tikai šeit nākotnes schēmas. Piekrītu, ka šim principam par neretrospektivumu ir, ne, ir, tas ir jāievēro. Ir jāizvērās no jebkāda veida juridiskas neskaidrības, bet tāpat laikā tieši tā kā referents norāda, pastāv schēmas, kas tiek izmantotas šobrīd. Un tad iznāk, ka tās netiktu pakļauts jaunai direktīvai, bet tādā veidā mērķu sasniegšana tiktu kavēta. Vienlaikus paturot prātā, ka administratīvais sloks vidutājiem ir e, jāpatur pēc iespējas minimālākā līmenī. Šis ir jautājums, kas pelnīs mūsu uzmanību, un tāpēc esmu atvērta tālākām diskusijām. Turklāt ir arī ārkārtīgi svarīgi garantēt drošību komerc noslēpumiem. Visbeidzot, esmu dzirdējusi, ka viens otrs uzskata, ka šeit ir pārāk plašs apvērums un nav pietiekama, eh, pietiekama precizējuma un līdz ar to ir juridiska neskaidrība. Es saprotu no vienas puses šīs bažas, no otras puses mēs, protams, nevaram eh, radīt jaunus šādus caurumus eh, likumos, tāpēc, ka izsakamies pārāk specifiski. Ja ir tāda priekšlikuma, kas atbilst visam šīm prasībām vienlaikus, tad es esmu gatava apsvērt šādus jaunus risinājumus. Paldies, saka priekšādātājs, deputāts Papa Dimulis Goja grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Vēlos pateikties Emunēlam Morelam par darbu ko viņš veicis kopā ar ēnu referentiem līdz šim. Un gribētu teikt, ka, lūk, mēs nevaram piekrist šim priekšlikumam, nu, tā kā tādam parastam vienkāršam priekšlikumam. Nē, ar šo priekšlikumu mēs tiekam nolikti prožektoru gaismā tieši Panama dokumentu noplūdes dēļ. Uh, un šī iemesla dēļ, nu, jāceras, ka tā tiešām ir vienkārši krimināla darbība, vis, nu, kādos apmēros tas tiek tur īstenots. Un tāpēc rūtas jautājums par to, ka kā tas var būt, ka tūkstošiem žurnālistu var nonākt šeit pie šādiem faktiem, viņi var nonākt pie šiem faktiem, secinājumiem, izurpties līdz patiesībai, aizrakties, bet iestādēm tas nav izdevies. Ne, ne ne padomē, ne komisijā, ne citur. Padoma taču ir tā arī, kuram vajadzētu mobilizēties pret to visu un kam vajadzētu sūdzēties par to, ka valstu kasēs nenonāk nodokļi, bet kas notiek realitātē? Eiropas parlaments šobrīd ir tas, kas saka, ka lūk, katru gadu mēs zaudējam milzu summas 50-60 miljārdus eiro šādu schēmu darbības rezultātā. Nu, tātad visa šīs summas, visa šīs summas nodokļos tiek tad beigās iekasēts no tiem cilvēkiem, kur to var atļauties vismazāk, jo viņiem jau nav, viņiem nav šiem, šīm privātu personām nodokļu konsultantu firmu un nezin kaut kas, un viņi maksā godīgi nodokļus. Savukārt lielie uzņēmumi var vienmēr atrast kaut kāda veida um, ceļus, kā to visu apiet. Un lielās grupas šeit parlamentā, kā piemēram Tautas partija, nu, Nu, arī te ir izteikusies, mm, un Alda teica mm, arī kaut kāds jauks vārds, bet es domāju, ka mums savus priekšlikumus jābūt ir vēl specifiskākiem, vēl striktākiem. Mums ir jāsamazina tas ap, apjoms, kādā veidā šie daudznacionālajie uz, uzņēmumi burtiski pastrādā noziegumu pret sociālo valsti kā struktūru un pret vienkāršajiem darba ņēmējiem, pret strādniekiem, jo viņi ir tie, kas ir nodokļu maksātāji, viņi ir tie, kas maksā nodokļus, un šie lielie multinacionālajie uzņēmumi uzņēmumi vienkārši tiek palaistas veikā cauri. Nē, mums ir vajadzīga nodokļu harmonizācija, un tas nozīmē obligātu informācijas apmaiņu labi. Jā, protams, un ja tas nozīmē lielus sodus pārkāpējiem, arī ļoti labi. Tieši tā, tad tā tam jābūt. Jo mēs taču šeit runājam ne tikai par izvairīšanos no nodokļiem, mēs runājam par mega, mega, mega izvairīšanos no nodokļiem. Nu, protams, ka nacionālā līmenī ir iespējams darīt tikai kaut ko ļoti ierobežotu. E, vajadzīgs tiešām šeit ir Eiropas līmeņa strikti noteikumi, ko tad attiecīgi vajadzētu respektēt, kas varētu turpināties arī, ko tālāk var izstrādāt G20 ietvaros, izvērst vēl plašāk par Eiropas Savienību. Mēs te nerunājam tikai par nodokļu paradīzēm ārpusē, es, bet ir arī tādas, kas ir Eiropas Savienības ietvaros, mēs visi ļoti labi zinām. Tāpēc tiešām priecāšos kopā ar referentu, kā nu referents savas grupas vārdā pie tā visa strādāt. E, nu, izvairīšanās no nodokļiem, tā ir briesmīga lieta, tas ir vienkārši skandalozi, un tagad arī lūk šie paradīzes dokumenti vēl nākamais skandāls. Un mums ir jābūt arī konsekventiem savā rīcībā ja mēs nosodam izvairīšanos no nodokļiem un to apiešanu, tad mums attiecīgi ienāk lē ar striktiem priekšlikumiem, citādi mēs paši kļūstam par problēmas daļu. Lies paldies, saka priekšādātājs. Molī Skota Keito. Paldies priekšādātājai. Vēlos pievienoties citiem kolēģiem, sakot paldies Morāla kungam par paveikto darbu līdz šim, un mēs lielā mērā atbalstam ziņojumu projektu, ko viņš mums ir iesniedzis. Komisijas priekšlikums ir svarīgs solis cīņā pret nodokļu nemaksāšanu, un domāju, ka es iestādēm ir jāpieņem šis priekšlikums pēc iespējas ātrāk. Turklāt tas saistīts arī ar SAO rīcības plānu, un tāpēc tajā brīdī, kad tiks pieņems, palīdzēs ES uzņemties avangarda lomu arī starptautiski cīņā pret izvairīšanos no nodokļiem. Atbalstam referenta priekšlikumu paplašināt aptvērumu uz schēmām, kas, par kurām jāziņo, attiecinot tās arī uz ārējām, ārēji kontrolētiem uzņēmumiem 5.6. grozījumā par to rodas. Un tāpat arī par vidutājiem. Tas ir plašs, ar plašu definīciju, un tas neattiec tikai uz nodokļu konsultantiem, bet visiem, kas, kas kā profesija, bet visiem, kas sniedz šajā jomā konsultāciju, piemēram, finanšu padomu devēji, grāmatvežu un tā tālāk. Atbalstam arī referenta domu, ka vajadzētu būt publiskam sarakstam ar vidutājiem un schēmām, par kurām ir notik, kam un pret kurām ir noteiktas stingrākas sankcijas ES līmenī. Tas būs tāds demitevējošs faktors šāds prakses nepiekopšanai nākotnē. Pienākums ziņot par schēmām retroaktīvi, tā kā tas ir desmitajā grozījumā īsti nesaprotam, kāpēc viņš ierosina to, ka te runājam tikai par 93. gada novembri, respektīvi par šo konkrēto datumu, tad mums vajadzēs apspriesties ēnu referents sanāksmē. Mēs no savas puses arī iesniegsim virkni grozījumu, pirmkārtām rekomendāciju dalību valstīm apsvērt eh, izplat, izvērst šo automātiski apmaināmās informācijas apjomu. Tā ir rekomendācija, ko pieņem arī pana komiteja, jau šis priekšlikums attiecas šobrīd tikai uz pārrobežu schēmām, respektīvi situācijām, kurās iesaistīts vismaz divas dalību valstis, bet komisija nav nekāda juridiska pamata uzliek, uzlikt pienākumu vidutājiem atspoguļot tādā gadījumā schēmas, kas norisinās nacionālā līmenī, bet es domāju, ka parlaments var izdarīt spiedienu šai ziņā un panākt to, ka tas tā nākotnē arī ir par retroaktīvu publiskošanu. Pašreizajā priekšlikumā teikts, ka nodokļu atklāšana iestādēm notiek tikai attiecībā uz schēmām, kas mm, no 2019. gada, bet reto, retroaktīvi kopš šīs direktīvas publiskošanas oficiālajā vēstnesī. Mēs domājam, ka jebkura schēma, kas ietver šeit, eh, šai direktīvā un joprojām ir ehm, darbojas, tāpēc tai vajadzētu tikt publiskotai bez jebkādiem laika eh, limitiem. Mēs varētu piekrist arī 4-5 gadiem retroaktīvam periodam, bet par to spriedīsim vēl ar ēnu referentiem. Par informācijas apmaiņu runājot, komisija rosina, ka dalībvalsts nākotnē varētu iesniegt šo informāciju centrālai direktorijai par nodokļiem. Mēs vēlētos, lai šī centrālā direktorija darbu sāktu ātrāk nekā komisija to paredz. Un šai tekstā tiek teikts māja, nu, tādi vārdi kā var būt, iespējams. Mēs gribam šeit, lai ir tāds um, imperatīvs. Mēs vēlamies arī ambiciozāku pieeju attiecībā uz revidentiem un viņu pienākumu ziņot par šādu veidu nodokļu schēmām, tad, kad viņi paraksta finanšu pārskats uzņēmumiem. Tāpēc mēs ierosināsim grozījumu par šo jomu. Un visbeidzot, vēlamies arī atgriezties pie šī vecā jājiem zirdziņa, respektīvi, ka dalība dalībvalstīm vairāk jāinvestē nodokļu administrācijā, jo automātiskā informācijas apmoņa nozīmē, ka viņi saņems daudz vairāk informācijas un tā būs jāprocesē, jāpārstrādā, jāizanalizē. Šāda veida tiesība akta izstrāde nozīmē, ka nodokļu iestrādes nevis darbojas kā tiesas, bet gan tomēr veids pirmstiesas izmeklēšana dažādu veidu nodokļu lietās. Un manā valstī, jāsaka, ir bijuši samazinājumi pers personālā un tā tālāk arī citos um, limtos, un tāpēc jādomā par to, lai šīs nodokļu administrācijas būtu apgādāts ar pietiekamiem resursiem. Paldies! Barbara Kapela tālāk. Ne, viņu neredzu zālē. Brīvais mikrofons. Morel, neviens, tad nu Morelkungs jums vārds. Pēdējām piezīmēm, noslēguma piezīmēm. Jā. Paldies kolēģiem. Priecājos ka par tīri politiski noteiktajiem mērķiem šeit šeit esam visi viensprāts, respektīvi, ka jāpieliek punkts šādai praksē. Un um, nu, priecājos arī par to, ka vēlties, lai Eiropas Savienība ir, nu, tā teikt, avangardā cīņā pret šo agresīvo nodokļu plānošanu. Te mēs visi esam viensprāts, un tas ir pats pamats. Tālāk. Es arī labi redzu, ka būs vēl tālākas diskusijas par šo reatri, retroaktivitātes principu. Um, 93. gads tika izvēlēts tāpēc, ka tajā gadā stājās spēkā Māstricas līgums ar jaunajiem noteikumiem attiecībā uz brīvu kapitāla apritu un tā tālāk ar dažām valstīm. Par to varam diskutēt. Protams, katrā ziņā dialogā izturēsimies objektīvi, jo galvenais svarīgi ir panākt to, uh, ka nevis vēršamies tikai pret šādām schēmām, eh, kas tiek izstrādātas no šī punkta nākotnē, bet lai mēs veicam tādu kā inventarizāciju par pašais jau pastāvošajām schēmām, kas rada problēmas. Jūs tiešām gribētu, lai mēs arī šajā ziņā izstrādātos pietiekami strikti. Un visbeidzot, kas viss attiecas uz komerc noslēpumiem, atgādināšu, ka pastāv jau arī vēl, eh, nu, ka šī informācija tiks nodot tikai un vienīgi nodokļu iestādēm. Te netiek iekļauts aicinājums to publiskot un uh, līdz ar to nesmu pārliecināts, ka šāda veida uzstādījumu apdraud kaut kāda veida komerc noslēpuma izpaušanu vai uzņēmumu reputāciju. Un visbeidzot, Nav jau tā, ka šos mērus vēlamies pieņemt tikai mēs un pilsoņi. Tos labprāt vēlas arī daudz uzņēmumi, īpaši maziem vidēji uzņēmumi, kas lēš, ka kopumā viņiem nu, ir negodīga konkurence. Viņi maksā daudz vairāk nodokļu nekā viens otrs no lielajiem. Un tāpēc šāda veida strikta tiesība akti eh, atbilst ne tikai mūsu interesēm, un nu, tādām pamatotām iedzīvotāju dusmām, bet arī daudzām uzņēmumiem, MVU uzņēmumu vēlmēm, kas vēlas, lai šī sistēma būtu taisnīga, un viņiem ir, viņiem ir pamats to teikt. Tāpēc es domāju, ka ļoti labi varēsim kopā ar visiem tālāk pie šī dokumenta strādāt, un es nešaubos, ka mums izdosies nokļūt pie apmierinoša un ambicioza rezultāta, jo, kā jau jūs visi arī teicāt, un te es varu pilnīgā, pilnībā tam visam piekrist, mums ir vajadzīgs, lai Eiropas Savienība šeit tiešām parāda sevi kā tādu paraugu bērnu. Paldies! Thank you! Paldies! Laika grafiks. Grozījuma iesniegšanas termiņš 15. decembra pusdienlaiks grozījuma izskatīšana 11. janvārs, balsojums ekon 24. un 25. janvārī balsojums plenāra sesijā, februāra otrā sesija. Ejam tālāk, nākamais punkts. Debats par ziņojumu projektu. Tur ir jāsniedz tikai piekrišana. par divpusējo vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV prudenciālas uzraucības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu. Kā jūs zinat, šo vienošanos parakstīja 22. septembrī pēc septiņām sarunu kārtām, kas notika starp Eiropas Savienību komisiju un ASV. Un pa, Eiropas parlaments tika regulāri informēts. To darīja komisija saskaņā ar līgumu. Paldies komisijai par to. Redzu arī Natāliju Šie šeit. Vēlos izteikt atzinību komisijai par ļoti labo rezultātu, kuru viņi sasniedza šajās sarunās. Tāpēc arī ziņojumā mēs ierosinām dot piekrišanu šim līgumam. Pavisam īsi sniegšu kopsavilkumu, kas tad ir sasniegts par pārapdrošināšanu. Pirmkārt jau piecu gadu laikā tiks noņemtas prasības ķīlai, kas tiek prasīta ASV pārapdrošināšanas līgumiem. Tās, tas gan nozīmē, ka pašā ASV pārapdrošinātāji nav pakļaut šādām prasībām, un tas nebija godīgi. It īpaši ņemot vērā, ka ķīls apmēri tiek lēsti ap 40 miljārdiem dolāru, kāda šobrīd ir Eiropas Savienības pārdošana, tam jāsniedz otrkārt, tiks likvidēta prasība izveidot vietējo pārstāvniecību ASV, lai varētu slēgt pārapdrošināšanas līgumus respektīvi vietējo pārsniedzību Eiropas Savienībā. Tas tika prasīts no ASV pārapdrošinātājiem. Un tas tiks prasīts tikai pārapdrošinātājiem, kuru kapitāls pārsniedz 250 miljonus ASV dolāru. Un nodrošina atbilstību maksātspējai divi vai ASV RBC kapitāla prasībām. Un ir arī jāizpild atsevišķi uzņēmē darbības nosacījumi. Par grupu uzraudzību, kā to prasa maksātspēja divi, kas tiek attiecināts uz grupām, kuru mātes uzņēmums ir izvietos trešajā valstī. Grupu uzraudzība, tā skaitā kapitāla prasības tiek attiecināts uz valstīm, kurā atrodas mācu uzņēmums. Tas nozīmē, ka ASV grupai, kas darbojas Eiropas Savienībā, netiks prasīts izpildīt maksātspējas divi prasības. Un Eiropas Savienības uzraugi joprojām pilnībā būs atbildīgi par Eiropas Savienības grupu darbību, tā skaitā ASV ietvaros. Un ir panākt arī vienošanās, ir eh, informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienību un ASV uzraugiem. Un līdz ar to būs samazināsies nepieciešamība divreiz vākt informāciju no apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem. Un, protams, tiks ievērots konfidencialitātes noteikumi. Tāpat ir arī paredzēts iespēja noslēgt nākotnē saprašanās memorandu starp eh, uzraudzības iestādēm abās pusēs. Kopumā Kā jau sacīju, uzskatu, ka šī ir pozitīva vienošanās, vēlos izteikt atzinību komisijai. Protams, ka referenta priešlikums ir sniegt piekrišanu, apstiprināt šo vienošanos, ņemot vērā, ka tā ir piekrišanas procedūra tikai. Tad dalību valsti, eh, tad es atvainojos, deputāti var tikai mainīt pamatojumu, un mēs plānojam balsot tai pašā dienā, kad izskatīsim grozījumus. Tātad 24. un 25. janvārī nākamgad. Un tagad EPP vārdā Burkhards Balts. Paldies priekšsarētāji! Arī es atzinīgi vērtēju šo vienošanos starptautiskajā līmenī starp Eiropas Savienību un ASV. Uzskatu, ka šī vienošanās nodrošina to, ka prasības, kas tika e, izvirzītas Eiropas Savienības operatoriem e, ķīlas kontekstā, kas veido 40 miljārdus dolāru, beidzot tos varēs samazināt. Un Līdz ar to tas e, varēs palīdzēt stiprināt Eiropas Savienības pārapdrošinātāju darbību globālajā tīklī. Un es e, domāju, ka ieguvēji būs abas puses. Vēlos arī pozitīvi izteikties par to, ka Eiropas komisija regulāri sniedza informāciju par aktuālo situāciju. Vēlos vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi mūsu komitejai ir panākt lielāku caurskatāmību starptautiskajās sarunās, tur, kur darbojas Eiropas komisija un uzraudzības iestādes. Bet šajā gadījumā, domāju, komisija ievērojami labāk strādāja nekā mēs to pagātnē esam pieredzējuši. Tāpēc es domāju, ka mēs varam tiešām skaidri sniegt savu piekrišanu. Piekrītu priekšsēdētājiem, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jānoslēdz šī procedūra un jāsūta skaidrs signāls, ka tagad būs labāk pakalpojumu darbība Es atgriezos tikko no Vašingtonas, pavadīju tur kādu laiku ASV delegācijas ietvaros. Un izdosies arī labi saglabāt atvērtos tirgus. Tā kā no mūsu politiskās grupas viennozīmīgi atbalsts. Paldies! Neredzu citus sēnu referentus. varam dot vārdu, ja vēlaties, komisijas pārstāvi. Jā, paldies, priekšsēdētāji Gotjērī. Paldies par jūsu pozitīvo vērtējumu šim ļoti svarīgajam līgumam. Kā jau Balca kungs pareizi norādīja, tad tas būs ļoti svarīgs, lai nodrošinotu Eiropas pārapdrošinātāju konkurent, Eh, konkurences situāciju. Un eh, šī vienošanās ļaus eh, Eiropas Savienības pārapdrošinātājiem nostiprināties ASV tirgū. Protams, ka mēs esam vienmēr gatavi turpināt informēt ekonu komiteju un parlamentu kopumā par jebkuru jautājumu, kas viņiem būtu saistībā ar šo vienošanos vai tās nākotnes īstenošanu. Paldies! Paldies! Es jau minēju jums laika grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš 14. decembris. Kā jau sacīju, izskatīšana grozījumiem un balsošana notiks vienā sanāksmē janvārī. Ar to mēs varam noslēgt savu darbu šodien. Nākamā sanāksme pirmdien 11. decembrī Strasbūrā 19.30. ārkārtas sanāksme tā ir. Paldies, ar to slēdzam sēdi.